På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa Cilvēku uh, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt uz šīs pēcpusdienas eh, publisko uzklausīšanu par uh, vientuļo māšu situāciju. Man ir liels prieks, ka tik daudz kolēģu un dalībnieku ir ieradušos uz šo uzklausīšanu. Man ir arī uh, Liels prieks, ka varu sveikt šeit mūsu vidū mūsu ielūgtos viesus, ekspertus, kuri ir ļoti zinoši un pieredzējuši šajā jomā, par kuru runāsim šo pēcpusdienu. Man ir arī liels prieks uh, sveikt Eiropas komisijas pārstāvi Pareskaves kundzi no nodarbinātības ģenerāla direktorāta Šodienas uzklausīšana par vientuļo māšu situāciju ir daļa no darba, kas tiek veikts mūsu komitejā. Komiteja izlēma uh, sastādīt pašiniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu, un tas būs ļoti svarīgs uh, ziņojums. Un man ir liels prieks, ka varu stādīt jums priekšā mūsu komitejas uh, referenti Materas kundzi. Viņa ir eh, tiešām ļoti aktīvi iesaistījusies šajos jautājumos. Šo pēcpusdienu mums būs divas paneļa diskusijas. Pirmā daļa, pirmā diskusija būs par jaunu veidu ģimenēm, par jauniem izaicinājumiem, kas uh, ir eh, jārisina vienu vecāku ģimenēm vai, vien, vai vientuļām mātēm, un otra diskusija būs par praktiskiem risinājumiem un politikām, kā palīdzēt vientuļām mātēm. Sabiedrība mainās, un arī mainās ģimenes modelis. Un svarīgi, manuprāt, paturēt prātā ir to, ka jāskata sabiedrībā notikušās izmaiņas un uh, jāņem vērā uh, šīs izmaiņas, domājot par labākajiem risinājumiem un labāko praksi. Un, lai mēs varētu mainīt situāciju sabiedrībā, ņemot vērā jauno sabiedrības uh, un ģimenes modeli, kas veidojas. Sākumā gribētu teikt, ka mēs uh, piedzīvojam aizvien lielāku skaitu vientuļo māšu mūsdienu sabiedrībā, bet jāatceras, ka dažādu iemeslu dēļ uh, vienmēr ir pastāvējusi šāda sabiedrības grupa vientuļās mātes. Es pati uzaugu ar uh, pieciem brāļiem un māsām, un mūsu māte uh, arī bija vientuļā māte, jo mūsu tēvs uh, agri uh, gāja bojā. Tātad man pašai ir šī pieredze, kā tas ir, kad uh, um, māte ir vientuļā māte. Manai mātei izdevās mūs visus uh, sešus bērnus, uh, cik mēs bijām mūsu ģimenē izaudzināt par pilsoņiem, par tādiem cilvēkiem, par kādiem mēs esam kļuvuši. Un uh, tas notiek dažādās sabiedrībās un dažādu iemeslu dēļ, kad vienam no vecākiem ir jāaudzina bērni vienam pašam. Bet tas nenozīmē, ka šāda situācija vienmēr prasa kaut kādu risinājumu. Tā vienmēr nav problēma. Bet esam redzējuši dažādus piemērus, kā var veiksmīgi uh, audzināt bērnus uh, vienam pašam vecākam. Uh, Un tas tā īsi ievadam, un es ceru, ka šodien, šo pēcpusdienu mums būs ļoti interesants diskusijas, kas uh, paplašinās mūsu zināšanas, un es ceru, ka visi kopā mēs varēsim meklēt risinājumus, kā uzlabot situāciju šīm sievietēm un ģimenēm. Tātad vēlreiz sirsnīgi sveicu visus, uh, kas ir ieradušies šo pēcpusdienu šajā zālē. Un uh, tagad man ir prieks, ka var dot vārdu mūsu referentei Materas kundzei. Viņa stādīs priekšā šos te jautājumus, kas tiks skatīts ziņojumā. Lūdzu, Materas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, es arī gribētu vispirms visus sirsnīgi sveikt, ekspertus, viesus un daudzos kolēģus, deputātus, kas ir ieradušies. Šodien mēs runāsim par uh, vientuļajām mātēm. Tas ir uh, jau vecs temats, ja ļausiet to man tā apzīmēt, bet tas ir arī ļoti aktuāls temats. Par to ir jārunā, un šodien šajā sēdē mums kopā ar ekspertiem ir jāmēģina iezīmēt konkrētus risinājumus pēc iespējas drīzāk, jo tas ir svarīgi mūsu komitejai Eiropas parlamentā, jo tikai tādējādi mēs varēsim konkrēti skatīt šo jautājumu. Personīgi varu teikt, ka Eh, statistikas gadu pēdējos mēnešos ir tiešām satraucoši, jo nabadzīgo vientuļo māšu skaits ļoti strauji pieaug. Tas nozīmē, ka sievietes uh, ir eh, ļoti sarežģītā situācijā. Viņām ir vienām jāudzina bērni, turklāt viņas ir nabadzīgas. Uh, Tātad nabadzība kļūst par jaunu dzimumu diskriminācijas elementu, jo aizvien vairāk sievietes uh, nokļūst nabadzībā, un tieši sievietes, nevis vīrieši. Tie ir statistikas dati, kurus apstiprina arī māsu un uh, zīdaiņu stāvokļa ziņojums, uh, kuru mums nosūtīja Save Children, glābiet bērnus Un uh, šī problēma pieaug pasaules mērogā. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam ir jāieņem ļoti skaidra pozīcija, un tas jādara nekavējoties. Priekšsēdētājas kundze Svensons kundze jau to teica, ka šodien esam šeit sapulcējušies, lai uzklausītu ekspertu priekšlikumus, lai rakstītu šī ziņojuma pirmās lapuses, un man ir tiešām liels gods, ka es drīkstu būt referenti šajā ziņojumā. Negribu aizkavēt uh, šo te uh, aiz, uzklausīšanu, bet, uh, jo kā itālietē man būtu vēl daudz, kas sakāms, bet šeit Eiropas parlamentā esmu iemācījusies izteikties īsi, lai varam sākt mūsu praktisko darbu, lai varētu tiešām konkrēti strādāt. Un mēs, sievietes, zinām, cik eh, svarīgi ir strādāt efektīgi. Un tagad es reiz gribētu stādīt priekšā pirmās paneļa diskusijas ekspertus. Šai diskusijai nosaukums ir jauni ģimeņas modeļi, izaicinājumi vientuļām mātēm. Un eh, gribētu stātīt priekšā Rosānu Trifeletī kundzi, kas ir uh, ģimenes socioloģijas profesore Florences Universitātē Itālijā, un uh, Laura Aliprantī, kura vada pētniecības centru Grieķijā Atiki. Un vispirms došu vārdu Trifiletī kundzei, kura pasniedz socioloģiju un sociālo, politu, sociālo politiku uh, Itālijā, un viņa ir arī sarakstījusi eh, dažādus dokumentus par šo jautājumu, jo īpaši par vientuļajām mātēm. Gribēju eksperts kundzei pateikt, ka viņai ir laiks 15 minūtes uzstāties. Paldies! Uh, all... Paldies! Pirmkārt, es atvainojos, ka nerunāšu angliski, bet es drošāk jūtos savā dzimtajā valodā. Uh, cercherò di uh, prezentare la problematica delle madri. Uh, Tātad es jums centīšos izklāstīt vientuļo māšu problemātiku. Un man jāsaka, ka, kā jau priekšsādātājs kundze teica, tad eh, es arī esmu cieši saistīta ar šīm problēmām, esmu vientuļā māte, esmu šķīrusies eh, un eh, arī esmu piedzīvojusi diezgan grūtus laikus. Bet es esmu arī zinātniece un sākšu ar uh, to, kāda informācija, kāda zināšanas mums ir pieejams par šo fenomenu. Iepaši gribētu uzsvērt to, ka nedrīkstētu akli paļauties uz uh, statistikas datiem, jo statistika dažkārt ataino lietas tā, kā tas varbūt realitātē nemaz nav. Varbūt, ka es šeit neesmu objektīvi, jo esmu arī socioloģi, un eh, sociologi šo tēmātu pēta jau vairāk kā 15 gadus ar kvalitatīvās socioloģijas metodēm, un man jāsaka, ka šāda veida pētījuma rezultāti ir tad daudz pārliecinošāki. un labāk atspoguļo realitāti nekā statistikas dati. Statistikas dati vienmēr jāskata pareizajā kontekstā. Vientuļo māšu vai vientuļo vecāku definīcija arī ir atkarīga no uh, attiecīgajām tradīcijām statistikā atšķirīgās valstīs. Jo šis te fenomens uh, to jau teica iepriekšējais runātājs, aizvien iet plašumā, bet eh, ir dažāda veida situācijas, dažādas situācijas dažādās valstīs. Es savā prezentācijā pievērtīšos, eh, pievērsīšos galvenokārt šīm atšķirīgajām situācijām un gribētu tomēr šo to pateikt arī par saikni starp eh, vientuļiem vecākiem un nabadzību un arī sociālo izstumtību. Tā ir ļoti kompleksa situācija, jo vientuļie vecāki ir eh, daudz eh, vājākā situācijā nekā divu vecāku ģimenes. Un šeit ir jāmin ne tikai ekonomiskā nabadzība. Un noslēgumā Es eh, runāšu par eh, pētījumu, kas tika veikts 2006. gadā saistībā ar nodarbinātības ģenerāla direktorātu. Tas tika veikts dažādās valstīs, runājot par nabadzības un eh, viens ļoti vecāku jautājumu. Un balstoties uz šo pieredzi, es domāju, ka es varētu pastāstīt arī par to, ka mainās politikas saistībā ar šo problēmu dažādās Eiropas valstīs. Un tad es izteikšu dažus uh, ieteikumus par to, kādā virzienā, manuprāt, vajadzētu veidot politiku šajā jomā. Pirmkārt, kāpēc ir tik sarežģīti noteikt šeit uh, šo saikni saistībā ar ģimenes situāciju. Mums ir jāapzinās, ka Eurostat dati ir diezgan uh, saskaņoti, bet uh, tie neapraksta fenomenu saistībā ar to, vai ģimenē ir viens vecāks vai divi vecāki, un tas ir saistīts ar kultūras uh, tradīcijām. Uh, Uh, valstīs ir valstis, kurās tradicionāli tēvs ir tas, kas pelna iztiku ģimenei, un šīs modelis daudzās valstīs ir dominējošais. Līdz ar to vientuļās mātes vai vientuļie vecāki ir tāda kā novirza no normas. Uh, tā vietā, lai eh, pieņemtu, ka ir dažāda veida ģimenes un visas ģimenes ir, eh, tā teikt, normālas ģimenes. Mēs redzam, ka tas atspoguļojas dažādās jomās, un eh, viens piemērs ir īrijas konstitūcija, kurā joprojām ir pāns, kas nosaka, ka sievietēm nevajadzētu uh, nonākt situācijā, kad ekonomisku apsvērumu dēļ viņas eh, nevar baudīt zināmas pakāpojums un līdzīgas eh, lietas ir arī Itālijas konstitūcijā, tā tad mums ir jācenšas atrisināt šie te stereotipi. Un vēl viens aspekts ir eh, dažādais šķiršanos procents un uh, ārlaulībā dzimšo bērnu skaits. Tas ir atšķirīgs dažādās Eiropas valstīs. No 80. gadiem līdz 2000. gadam um, ārlaulībā dzimšo bērnu skaits ir pieaudzis trīs reizes, Francijā tas ir pieaudzis četras reizes, Zviedrijā, kas uh, mūsuprāt bieži vien tiek skatīta kā ļoti progresīva valsts, uh, šīs eh, pārmaiņas jau notika agrāk. Tad vēl ir jānošķir de jure un de facto vientuļie vecāki. Ja mēs paraugāmies uz eh, ģimeni šādā griezumā, ne tikai uz eh, to, vai Uh, cilvēki ir laulāti vai dzīvo um, brīvā laulībā, mēs uh, redzam, ka ir daudz vairāk uh, vientuļo vecāku, um, kaut arī cilvēki ir precējušies, jo ikdienā viņi audzina tiešām bērnus vien paši. Tā pašā laikā, ja uh, juridiski cilvēks ir bērns audzina viens, viņam var būt arī partneris, vienkārši tas nav reģistrēts. Turklāt uh, papildus uh, dažādiem veidiem, kā šo fenomenu var vērtēt, ir arī dažādi uh, Uh, vecumi, kas tātad dažādi vecumi bērni tiek ņemti vērā Itālijā, piemēram, vientuļie vecāki ir visi vecāki, kas audzina bērns. Vienalga, kādā vecumā ir šie bērni, pat ja tie ir pieauguši. Citas valstis uh, ņem uh, par pamatu 17, 18, 20 vai 25 gadu vecumu bērniem, un tas būtiski ietekmē to, kādi tad ir šie kopējie statistikas dakti un kā tiek atspogļot šī problēma. Tā ir, ka Eiropas līmenī ir bijuši mēģinājumi risināt šo dažādību, bet šobrīd uh, Mēs esam saņēmuši tikai šos te sākotnējos rezultātus. Eh, Un tagad pēc Eilas eh, ilgas studijām būs pieejami statistiskie dati, bet nu vēl nav iespējams izdarīt secinājumus tieši mūsu darbā. Tagad par šiem, eh, par šīm atšķirībām jāsaka ir demogrāfiskas atšķirības, proti vai šis fenomens pastāv vai nē jauniešu vidū, jo tas arī ietekmē vientuļomāšu skaitu. Piemēram, Vēls un Anglijā šis fenomens ir ļoti izteikts. Tur meitenes ļoti agri kļūst par mātēm pusauģu gados. Un šī situācija vēl arī pasliktinās. Tam nāk klāt dažādas citas problēmas, tās arī dažkārt ir saistītas ar vecumu. Jā, šīs vientuļās mātes ir šķiršanās rezultātā kļūst par vientuļām mātām, mātēm, tad bērni parasti ir vecāki un viņas pašas ir vecākas un tad ir citas problēmas. Tas, ko es gribēju pasvītrot, ir tas, ka nav eh, tik ļoti būtiski, ka skaitļi pieauga. Tā nav vienīgā problēma, bet gan, ka tam visam nāk vēl kas klāt, proti resursi, kāda ir pieejama sociālai politikai. Tie ir ļoti atšķirīgi. Ir atšķirīga nabadzība. Arī atkarībā no vientuļo vecāku situācijas un valsts. Ir valstis, kurās ir eh, augsti vientuļo vecāku daudzam, piemēram, Zviedrijā un Norvēģijā. Un savukārt neliela nabadzības pakāpe, jo labklājības eh, līmenis šajās valstīs mazina nabadzības riskus. Protams, ka ir arī tā, ka ja mēs vientuļos vecākus salīdzinām ar vecākiem pāriem, respektīvi pāriem, kas ir vecāki, un raugamies uz sociālo izstumtību un nabadzību, tad redzam, ka šeit, ka vientuļie vecāki procentāli vienmēr ir nabadzīgi par tiem, kas eh, bērnus eh, audzina divi. Tā tie ir Eirostata dati. Dažkārt ir dažādas problēmas, to jau es teicu, bet no dzīves kvalitāte vientuļajiem vecākiem ir par 11% zemāka salīdzinot ar citām ģimenēm un uh, eh, 23% zemāka salīdzinot ar tiem, respektīvi ar tām ģimenēm, kur uh, strādā viens vecāks un par 27% zamāk salīdzinot ar tām ģimenēm, kur strādā abi vecāki. Tas novad arī pie atšķirīgiem rezultātiem dažādās valstīs. Mēs, piemēram, zinām, ka Francijā viens no trim bērniem, kas uh, dzīvo šādā ģimenē, dzīvo uh, zem nabadzības robežas. Anglijā tas tad ir katrs otrais bērns. Un paraugoties uz uh, bērnu nabadzību, redzam, ka problēma ir vēl daudz kārt asāka. salīdzinot ar uh, pieaugušo nabadzību. Pētniecības darbs, kuru es uh, veicu 13 Eiropas valstīs, pirmo reizi parādīja, ka nav tā, ka vientuļie tēvi nav tik ļoti nabadzīgi, kā mēs uh, būtībā domājām. Problēma ir saistīta ar to, ka, ja šo vientuļo tēvu skaits, kas, protams, ir daudz mazāks un zemāks nekā vientuļo māšu skaits. Bet jāsaka par šo skaitli, ka Ziemeļu valstīs ir šis fenomens, un var arī uh, redzēt, ka Pat uh, dažkārt uh, vientuļie tēvi ir nabadzīgāki nekā bija domāts. Vientuļie vecāki atrodas tādā kā abortā lokā starp uh, izstumtību, nabadzību, attālināšanos no darba tirgus grūtībām ar izglītību. It īpaši tas skar jaunas vientuļās mātes. Viņu situācija pasliktinās aizvien vairāk. Es mēģināju ieskicēt šo situāciju, kāda izriet no statist Ko es varēju vēl kādas ziņas gūt no manas uh, ilgtermiņa pētniecības uh, pieredzes un uh, kādas atziņas smeļos uh, no sarunām ar vientuļām mātēm? Tas man parādīja daudz ko, daudz ko vairāk vēl. Vienmēr šī problēma tiek aprakstīta kā apurtais loks. Tas skar uh, ikdienas dzīvi. Ja kādā uh, valstī nu ir tāda dziļāka apziņa par uh, vientuļo vecāku situāciju. Vai šī apziņa pietrūks, tā kā, piemēram, Itālijā vai citās vidusjūras valstīs? Tad varam parādzīties, ka šie sociālie instrumenti ir uh, ļoti atšķirīgi un tos plaši izmanto, protams, ja tādi ir pieejami vientuļie vecāki. Par literatūru. Bieži redzam, ka tā ir tikai viena noteikta dzīves daļa tā varbūt, teiksim, tiek uh, šis uh, dzīves uh, periods tiek uh, aizsākts kā vientuļais vecāks, un tad no tā var arī atbrīvoties, un tā vairs nav tāda sociāla stigmatizējoša situācija, kā tas bija agrāk. Tas skar arī sievietes vientuļās mātes, bet ir arī vientuļie tēvi. Un vēl izmantojot kvalitatīvus datus redzam, ka tie raksturo, kādā situācijā šīs ģimenes ir. Daļēji var eh, piemērot sociālo politiku, bet ir arī sociālai tīkli. Un ir eh, arī sociālā palīdzība vai arī apgrūtināta sociālā palīdzība. Un, kā jau es teicu, dažkārt arī pietrūks darbs, jo nav arī uh, atvieglojumu um, nodokļu jomā. Un sociālā politika, kas vēlas atrisināt to problēmu, kāda tad būtu tā situācija un kāda būtu iespējamie risinājumi atbalstot šos cilvēkus, kā arī iesaistīt uh, šos cilvēkus. Tas ir spēkā attiecībā uz vidusjūras valstīm. Tur ļoti daudz neformālo palīdzības tīklu, bet es zinu, ka Grieķijā, Spānijā un Portugālē situācija ir līdzīga. Liekas, ka aizvien mazāk ģimeņi ir šādā situācijā, jo Dažkārt vienkārši netiek piedomāts par to, ka vientuļās ģimenes bieži mācīja dzīvo ar uh, saviem vecākiem, un tad viņi neskaitās kā vientuļie vecāki, bet to vajadzētu ievērot, lai viņus varētu plašāk atbalstīt. Un vēl kvalitatīvas uh, pētniecības priekšrocība ir arī tā, ka ļoti skaidri var redzēt uh, politikas ietekmi Un šādi var uh, politiku īstenot, kas ir uz tādām spontānām tendencēm ģimenēs balstīta, kā piemēram vēlme atgriezties darba tirgu. Un tas ir tas pirmais, uh, ko mēs konstatējam. Politika atbalsta šīs tendences. Uh, nepietiekoši. Un tad skaidri vēl var redzēt, ka nav vismaz dienvidu valstīs. Šīm ģimenēm ir grūti rast pieeju darba tirgumu, bet viņi strādā nelegāli. Tur 25 līdz 30 uh, NKI uh, tiek iesaimnotiek ēnu ekonomika. Un tur gan pavisam citi e, pasākumi ir nepieciešami. Un vēl ir skaidrs no šiem pētījumiem, ka vientuļie vecāki saskars ar problēmām savienojot ģimenes un darba dzīvi. Tas ir kas tāds, kas steidzam jāmaina. Jo ne tikai vientuļie vecāki dažkārt strādā nelegāli vai uh, uzņemas uh, ļoti sarežģītu darba apstākļus šeit zaudē plašu izglītības un sociālo kapitālu. Ja runājam par uh, sabiedrību, kas balstām uz zināšanām, tad mēs vienkārši nevaram atļauties šādu izšķērdēšanu. Ar to es mēģināju teikt, kādas ir problēmas. Un uh, ir absolūti nepieciešams uh, veikt socioloģiskos pētījumus. Eiropa var atļauties veikt šādus pētījumus, tās nerīks būt tikai atsevišķas valstis, kuras apsako, bet vajadzētu visas, kā arī kandidātu valstis. Un šiem pētījumiem jātiek koncentrētiem uz uh, politikām. Jāskatās, kā, kāpēc, kur tās darbojas. Un tam jāatvieglo pārēja uz darba tirgu, piemēram, lai darba dzīve būtu savietojamāka ar privāto dzīvi un lai bērniem būtu labākas izglītības iespējas. Uh, jā, man saka, ka uh, laiks ir uh, iztecējis, nu tad es pavisam ātri vēl pievērsīšos secinājumiem un mēģināšu runāt par manu pētījumu par 13 Eiropas valstīm. Es domāju, ka nu, tāda, zinām, konverģence sociālās politikas jomā ir vērojama Eiropā. Uh, tās valsts, kurās pievērš uzmanību vientuļiem vecākiem, ir attīstojušas instrumentus, lai samazinātu riskus un mainītu labklājības situāciju. Skaidrs piemērs un arī simboliski liela nozīme ir faktam, ka šīs valstis salīdzina, kur šīs problēmas ir agrāk vērojamas, tad redzam, ka tās ir tās valsts, kuras ir izmainījušas tās sociālā aizsardzības sistēmu. Ir at, atšķirīga attieksme pret, piemēram, atrātnēm bija atraitņu pensijas un bāreņu pensijas dažās valstīs. Un uh, atšķirīgs atbalsts vientuļām mātēm un tēviem. Neatkarīgi no tā, vai tie ir šķirteņi vai partneris ir mirs. Nu labi, par ieteikumiem es runāšu vēl vēlāk pēc diskusijas. Tas uh, būtu arī ieteikums. Jo bieži situācija tāda, ka valsts palīdz, ja tēvs nemaksā pietiekami daudz uh, naudas pēc šķiršanās. Atvainojos par to, ka pārāk ilgi runāju. Jā, paldies Trifaletī kundzei par viņas teikto un uzreiz došu vārdu uh, nākošai ekspertei, Laurai Aliprantī kundzei. Viņa vada Nacionālo sociālās pētniecības uh, centra Grieķijā. Viņa uh, ir arī uh, dzimuma līdzsesības. Uh, komisijas pētniece un ir veikusi daudz pētījums par dzimumu līdztiesību. Arī ģimeņu politikas jomā viņa ir ļoti aktīva. Ale Prantīkons, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runas laiku, citādi nevarēsim vairs diskutēt. Thank you very much. First of... Lielas paldies. Pirmkārtām es vēlētos pateikties priekšsēdētājai un arī uh, sieviešu tiesību komitejas eh, locekļiem par to, ka tika uzaicināta uz šo publisko uzklausīšanu. Tā kā esmu otrā runātāja, tad ir jāsaka, ka daudz, ko pieminēja jau iepriekšējā runātāja Trifiletī kundze, kura ir veikusi arī pētījumus Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka es varbūt atkārtošu dažus punktus. Kopš 60. gadiem ir eh, bijušas daudzas izmaiņas eh, veidos, eh, kā tiek uh, dibinātas ģimenes, kā tiek dzemdēti bērni un arī kā ģimenes tiek šķirtas. Šīs izmaiņas ir saistītas ar to, ka ir sarucis laulības skaits un ir arī pieaudzis šķiršanos skaits, kā arī ir palielinājies laulībā stāšanās laiks. Uh, Tāpat arī ir e, notikušas dažādas izmaiņas attiecībā uz vidējo ģimenes lielumu un arī uz e, ārpaslaulībā dzimšo bērnu skaitu. Tāpat arī pastāv alternatīvas e, ģimeņu iespējas, piemēram, kopēja kopdzīve, vienas personas mājasāniecības, vientuļie vecāki, apvienotas ģimenes, vienzimuma pāri un tā tālāk. Kaut arī šī laulības dzīve ir kļuvusi daudz vieglāk ievainojama, šķiet, ka uh, Uh, sociālās struktūras un normas uh, nestājas pretī tādam lielākam plurālismam uh, ģimeņu veidošanā. Eiropā, kā jau tas tika pieminēts, vairāki pāri dzīvo kopā bez laulības noslēgšanas un arī lielāks laulības skaits pēc saršķiršanos. Tātad tas nozīmē, ka bērnu dzemdēšana un laulība kļūst ar vien nesaistītākas lietas. Tas nozīmē, ka uh, Eh, bieži vien pirmais bērns piedzimst pirms ir nodibināta ģimene. Ļoti svarīgs fenomens ir eh, arī um, ārpus eh, laulībā dzimušo bērnu skaitu pieaugums. 2009. gadā apmēram 37% no Eiropas bērniem um, bija dzimuši ārpus oficiālas laulības. Tad tas ir ļoti liels skaitlis, un jūs visi saprotat, ko tas nozīmē ģimenes jautājumos. Tāpat arī var novērot lielas atšķirības Eiropas līmenī. Kā tas tika minēts, Skandināvijas un Ziemeļa Eiropas valstīs ir visa lielākie cipari, apmēram 50% no bērniem dzimst ārpus laulības. Centrāla Eiropas valstī šie skaitlis ir apmēram 40%, bet kāds jauns fenomens ir tāds, ka Dienvidē Eiropas valstīs arī ir ievērojami palielinājušies šie rādītāji. Tomēr pretēji šim paaugstinājumam šis līmenis ir tomēr ļoti zems. Tie tikai 7%. Tas, protams, ir dažādu sociālo aizspriedumu dēļ un arī tāpēc, ka valsts nenodrošina atbalstu ārpus laulībā dzimušajiem bērniem. Tieši tāpēc Dienvidu Eiropas valstīs tikai 7% bērnu dzimst ārpus laulības. Ir arī radušās vairākas problēmas definējot šādas ģimenes, to jau pieminēja Trifiletī kundze. Ir ļoti daudz uh, sarežģījumu, ir grūti noteikt uh, vientuļos vecākus, kādu mājasēmniecību var saukt par vientuļā vecāku mājasēmniecību. Ir jādomā par to, vai bērns tiek uzskatīts par apgādājumu šajā ģimenē. Par vientuļa vecāku ģimeni uzskata tādu ģimeni, kur ir vismaz viens bērns, kuru var uzskatīt par um, uh, šādā veidā atbalstāmu. Uh, Eiropas valstīs eh, šīs definīcijas ir atšķirīgas. Eirostat uzskata, ka šādi bērni ir vai nu um, jaunāki par 16 gadiem, vai arī uh, eh, 16 līdz 24 gadus veci, un kuri dzīvo mājasāmniecībā, kur vismaz viens no vecākiem ir par viņiem atbildīgs. Tāpat arī tika pieminēts, ka par vientuļiem vecākiem uzskata tādus vecākus, kas apgādā savus bērnus, kas turpina dzīvot ar saviem vecākiem. Šādā veidā vientuļos vecākus nosaka tieši Dienvidē Eiropas valstīs. Tad tas jau arī tika pieminēts, ka saskaņā ar pēdējiem datiem 13% no visām aizsāniecībām ar bērniem ir um, vientuļo vecāku mājasēmniecības, taču tie ir 24% Lielbritānijā, Beļģijā 18%, Igaunijā 17%, Dānijā un Vācijā 16%, 5% Portugālē un Grieķijā, kur šie rādītāji ir viszemākie. Sievietes tātad eh, joprojām ir eh, vairākums no vientuļiem vecākiem, tas ir 91% Eiropā kopumā. Tātad, kā jau var sagaidīt, eh, visa lielākie rādītāji ir īrijā 99%, un Grieķijā arī šis skaitlis sasniedz 91%. Šīs sievietes pārstarā ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Šeit jūs varat redzēt grafiku ar atšķirībām dažādās Eiropas valstīs. Ir arī jaunākas vientuļās mātes, tās galvenokārt ir Lielbritānijā, Īrijā un Maltā. Vientuļo māšu kategorijas var iedalīt mātes galvenokārt trīs kategorijās. Tad, tad vientuļā māte, kas ir šķīrusies, vai oficiāli vai neoficiāli, vientuļā māte, kas nav nekad bijusi precējusies, un vientuļā māte atraitne. Šie trīs vientuļā māšu veidi saskaras ar savām problēmām, kas ir galvenokārt saistītas ar sociālo palīdzību un sociālās aizsardzības pasākumiem. Visbiežāk ir uh, Tieši šķirtās mātes, taču tā kā tagad ārpasaulībā dzimušo bērnu skaits pieaug, tad uh, bieži vien šķirto māšu ir tikpat daudz, kā nekad neprecēto māšu. Kā redzat, šī situācija ar laiku mainās. Mājasēmniecības ar vientuļām mātēm ir īpaši jutīgas, jo tās izjūtu spiedienu divos līmeņos. Pirmām kārtām jāsaskarās ar ģimenes pienākumiem, un otrkārt ar darba dzīvi. Tādējādi arī um, ir jādomā par iepriekšējā partnera atbalstu. Trūkst sistemātisku salīdzinošu pētījumu, un tieši tāpēc mēs nevaram pateikt, kāds ir šo problēmu apkopojums visas Eiropas līmenī. Tāpat arī vientuļo vecāku mājasaimniecības ar šādiem bērniem uh, arvien pieauga Eiropā, un šīs ģimenes modelis bieži vien ir saistīts ar trūkumu un marginalizāciju. Šīs mātes bieži vien ir vienīgās, kas var aprūpēt un atbalstīt savus bērnus. Tāpat šīs mātes saskaras ne tikai ar darba un ģimenes pienākumu apvienošanu, bet arī ar to, ka tēvi nespēja nodrošināt alimentus pēc šķiršanās. Arvien vairāk vientuļās mātes saskarās ar bezdarbu, un e, šie rādītāji ir sliktāki nekā mātēm, kas nav vientuļas. EU Silk organizācija ir nodrošinājusi vairākus pētniecības datus par ģimenēm, kas dzīvo mājsaimniecībās ar vienu vecāku. Un proti šie bērni biežā, biežāk saskarās ar nabadzību nekā bērni, kuri dzīvo mājsaimniecībās ar diviem pieaugušajiem. Eiropas vidējie radītāji ir tādi, ka 34% no bērniem, kas dzīvo vientuļo vecāku mājsaimniecībās, pretēji 14% no ģimenēm ar diviem vecākiem, tad cieši no nabadzības. Lielbritānijā un Luksemburgā šie skaitļi ir daudz augstāki un arī Maltā. Pretēji tam Centrāla Eiropā, kā jūs šeit eh, redzat grafikā, Centrāla Eiropā un Ziemeļa Eiropā šie rādītāji ir zemāki. Tas ir tāpēc, ka eksistē šādi ģimeņu tīkli. Iespējams, tas varētu būt viens no iemesliem. Protams, šīs eh, nabadzības līmeņa atšķirības ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, vientuļā vecāka darba, vai šis darbs ir uz pilnu laiku, vai tikai uz puslodzi, no mātes vecuma tā tālāk. Saskaņā ar EU silka datiem tie vecāki, kas ir bez darba, norāda uz daudz augstāku nabadzības līmeni. Tad, tad šīs nabadzības apdraudējums skāra 65% no bezdarbniekiem, vietuļiem vecākiem, kamēr tie, kas strādāja pilnu laiku, ar nabadzības risku saskārās tikai 15% gadījumu. Vairāk pētījumi norāda, ka sociālajie un ģimenes tīkli uh, ļauj cīnīties pret nabadzību. Bez tam pastāv arī dažādi institucionālie ietveri, sociālie nosacījumi un arī sociālās pārnešanas sistēmas, kas ļauj samazināt nabadzības rādītājus. Tagad es likšu uzsveru uz vientuļo vecāku ģimenēm Grieķijā. Šīs jautājums ir vēl ar vienu sabiedrībā neapskatīts un arī akadēmiskajos pētījumos tas netiek skārts, kaut gan sociālajā realitātē tas parādās ar vien biežāk. Tādējādi var domāt, ka vientuļie vecāki saskaras ar sociālo izstumtību. Pēdējo gadu laikā vientuļo vecāku ir arvien, arvien vairāk, tā kā izmaiņas ģimeņu tendencēs kļūst arvien izteiktākas. Institucionālais ietvers ģimenes aizsardzībai ir īpaši saistīts ar tradicionālo divu pieaugušo ģimeņu modeli, kur vīrieši ir galvenie pelnītāji ģimenē. Uh, Labklājības sistēma vēl ar viens saglabā nemodērnu un statisku ģimenes koncepciju, pieņemot, ka ģimenes formas nav mainījušās. Tāpat arī dažādi pabalstu nosacījumi un uh, citi apstākļi ir paredzēti tikai parastā tipa ģimenēm, nevis vientuļiem vecākiem. Protams, ka par bērnu ir atbildīgi abi vecāki - māte un tēvs. Fakts, ka vientuļās mātes ir vienīgās, kas audzina un finansiāli rūpējas par bērniem, palielina risku, ka tās grims nabadzībā ar ierobežotām iespējām no tās glābties. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot un piemērot Eiropas sistēmu mītuļo māšu atbalstam. Ir jānodrošina, lai tās varētu skarties stāties pretī grūtībām, ar ko tās saskarās, cenšoties apvienot darba dzīvi ar ģimenes dzīvi. Dažas, īp, daži īpašie politikas pasākumi mātēm un bērniem, kurus noteikti vajadzētu ieviest, ir jānodrošina, lai vientuļās mātes varētu piedalīties darba tirgū un nebūtu atkarīgas no labklājības pasākumiem. Uh, Par bērniem runājot, ir jāatcerās, ka bieži vien pēc šķiršanās šie bērni dzīvo divās ģimenēs, un šīs problēmas ir arvien komplicētākas, un risinājumi ir jāatrod katrā konkrētajā gadījumā. Protams, ņemot vērā ekonomisko krīzi, sociālā aiz, sociāla aizsardzība ir vēl vairāk uh, pasliktinājusies, un vajadzētu nodrošināt, lai visvieglāk ievainojamās sabiedrības grupas saņemtu palīdzību. Izdevumi noteikti pieaugs sociālās aizsardzības jomā, un dažas valstis nebūs spējīgas stāties pretī šim izaicinājumam. Tas nozīmē, ka uh, pilsoņi, kas atrodas tādā trūcīgākā situācijā, cietīs vēl vairāk. Vientuļās mātes ir tāds robežu gadījums, jo eh, tās eh, norāda uz visgrūtākajiem jautājumiem, ar ko saskaras modernās labklājības valstis. Ir jāatzīst arī tāds darbs, par kuru netiek maksāta alga, un ir jādomā par valsts atbildību pretēji ģimenes un vecāku atbildībai. Liels paldies, Sali Prāntī kundzei! Lielas paldies, ka jūs ievērojāt mums atvēlēto laiku. Tagad mēs varam pievērsties deputātiem, mēs varam dot viņiem uh, vārdu un sāksim ar Zitu Gurmai, kas ir referente no sociāldemokrātu grupas Eiropas parlamentā. Lielas paldies! Esmu pārliecinātā, ka jūs abas sniedzāt mums itin skaidru vīziju par uh, esošajām problēmām, un ir pilnīgi skaidrs arī, ka ir vajadzīgs vairāk statistikas detu. Esmu arī ļoti pateicīga savai kolēģei Maters kundzei, ka viņa uzņēmās rakstīt šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka vientuļo māšu situācija mums visiem ir ļoti būtiska. Šo māšu situācija parāda, kāda ir situācija valstī kopumā. Es tagad eh, centīšos izdarīt eh, kopsavilkumu uh, par to, kādas problēmas būtu jāaptver šajā ziņojumā. Mietuļo vecāku kļūst arvien vairāk, un te neko nevar mainīt, jo ar nekādiem politikas pasākumiem nevarēs ielausties cilvēku sirdīs. Tieši tāpēc mums vajadzētu atcerēties, ka visi bērni ir vienlīdzīgi, neskatoties uz ģimeni, kādā tie aug. Mēs dzirdējām šokējošus uh, statistikas datus. 7%, 37% no bērniem dzimst ārpus laulības. Es uzskatu, ka šie dati ir ļoti lieli. Protams, ka ir jādomā arī par atbildību vienam pret otru, jo tieši tā rada ģimeni, nevis laulība kā tāda. Kāpēc vientuļiem vecākiem ir vajadzīga mūsu uzmanība tieši tāpēc, ka viņi saskarās ar tādiem pašiem pienākumiem kā pāri, taču šo darbu viņi veic vieni paši. Esmu ļoti pateicīgs vai kolēģei, ka viņa norādīja, ka ekonomiskā krīze ir šo situāciju vēl vairāk pasliktinājusi. Ir jāatcerās, ka šādu ģimeņu kļūst arvien vairāk, un tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par to, ka lielākā daļa no šiem vientuļiem vecākiem ir tieši sievietes - 91%. Šīs ģimenes daudz biežāk skar nabadzība nekā citas ģimenes. Ir jāatcerās arī, ka sievietes visvairāk cieš no nabadzības. Mums vajadzētu analizēt datus, vajadzētu apkopot statistiku no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Savienības kopumā. Es ceru, ka mēs eh, arī iegūsim vairāk pētījumu par šo jautājumu mēs redzam, ka mātes, kas paliek vienas pašas ar bērnu, nav gatavas šādai dzīvei un tās saskaras ar grūtībām, mēģinot iegūt finanšu līdzekļus. Protams, ir jāatcerās, ka šis izaicinājums ir vēl lielāks, jo ir jādomā par nodarbinātību un arī uh, ģimenes pienākumiem. Tāpat arī ir pensiju jautājums un invaliditātes jautājums. Šīm mātēm ir grūti uzkrāt eh, finanšu līdzekļus, ņemot vērā ekonomiskās grūtības, ar ko tās mūsdienās saskarās. Uh, Ir jāatcerās arī, ka vientuļie vecāki bieži vien saskaras ar veselības problēmām daudz biežāk nekā tie, kas dzīvo pa pāriem. Iespējams, ka mēs varētu kaut ko darīt šīs lietas labā. Mums vajadzētu analizēt arī milzīgās grūtības, ar ko šīs mātes saskarās, ir īpaši runa par darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un arī ja runa par nodarbinātību kā tādu. Tāpat arī ir jādomā par pakāpojumu trūkumu, gan um, bērnu aprūpas pakāpojumi, gan arī izglītība, ne tikai darba laikā, bet arī pēc tam. Ir jāatcerās, ka šie bērnu aprūpas pakāpojumi šāda veida ģimenēm ir visvairāk nepieciešami. Ir jāpalīdz šīm matēm gūt līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi. Tieši tāpēc vajadzētu ieviest dažādas programmas, nodokļu atvieglojumus un darba devēju atbalstus, kas ļautu šīm sievietēm atrast sev piemērotu darbu. Vajadzētu atzīt, ka šai grupai vajadzētu piemērot atbilstošu sociālo, sociālās aizsardzības politiku, ņemot vērā to, ka šī Eh, pilsoņu grupas visvairāk saskarās ar nabadzību. Noslēgumā vēl kāds punkts, ko uzskatu par ļoti nozīmīgu. Esmu redzējusi vairākus statistikas datus, kas rāda, ka dažās valstīs krīzes pārvaldības mehānismi e, bieži vien skar visvairāk tieši vientuļās ģimenes. Visa smagākie šāda veida dati bija tieši Lielbritānijā. Mums vajadzētu aicināt valdības ņemt vērā šo sieviešu un bērnu tiesības, strādājot pie budžeta deficīta samazināšanas. Mēs nedrīkstētu e, valsts budžetu glābt uz šo sieviešu ģimeņu budžeta rēķina. Pirms kāda laika tika organizēts seminārs par vientuļo vecāku situāciju visā Eiropā. Šis fakts bija ļoti interesants. Tad kāda tipa pasākumi tiek pieņemti, lai palīdzētu šādu veidu mājasēmniecībā? Ir jāatcerās, ka visbiežāk vientuļā vecāka tieši sievietes, un viņas saskarās ar problēmu, kā saglabāt savu darba vietu. Uh, Protams, ka tas ir atkarīgs no tā, par kuru valsti mēs runājam. Piemēram, kolēģis no Nīderlandes teica tolaik, ka Nīderlandiešu vientuļās mātes strādā daudz ilgāk nekā agrāk un strādā vēl smagāk, lai nodrošinātu iztiku. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski paskatīties uz situāciju dažādās valstīs. Dažas valstis ir gatavas pieņemt dažādus atbalsta pasākumus, taču Slovākijā, Čehijā, Latvijā un Austrijā nebija nekādu īpašu atbalsta pasākumu. Uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti būtisks. Manuprāt, šī komiteja ir nokļuvusi prasmīgās rokās. Es uzskatu, ka mūsu jaunā kolēģi noteikti uzrakstīs labu ziņojumu, un es arī darīšu visu iespējamo, lai mēs nonāktu pie risinājuma uzskatu, ka mēs visas esam vienlīdzīgas, vai mēs esam precētas vai nē. Paldies! Grazie, grazie mille, soprattutto della... Paldies, un liels paldies par uh, labu vēlējumiem. Un cerams, ka tiešām izdosies veiksmīgs darbs. Tagad uh, no tautas partijas grupas dod vārdu Gudākas uh, kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Tad Jana Gudākas kundzei. Es uh, runāšu savas grupas vārdā, ko gan neesmu Jana referenta. Šis ļoti interesants temats un arī tuvs manai sirdei, manuprāt, var būt vientuļais vecāks daudzos veidos, kā jau tik teikts. Man īpaši patika atsauce uh, uz vientuļiem vecākiem. Kaut gan 91% no šiem vecākiem ir sievietes. Uh, bet tomēr būtu netaisnīgi neņemt vērā, ka arī vīrieši mēdz būt vientuļie vecāki. Kā jau tas tika minēts, ir ļoti plašs spektrs uh, uh, vientuļo vecāku, un arī iemesli ir dažādi, kamēr, kāpēc cilvēki ir vientuļie vecāki, piemēram, šķiršanās. Un kā viena no runātājām teica, ka laulība mūsdienās ir ļoti trausla vienība, un um, arī tāda bieži vien tiek skatīta kā vecmodīga. Uh, Tātad mums ir šķirtie vecāki, ir uh, ātraitnes un ir uh, bērni, kas ir dzimuši ārpus laulībām. Un tas ietekmē, protams, šo vecāku situāciju. Kāds uh, cilvēks, kas varbūt dzīvo diezgan turīgi, kurš var saņemt palīdzību no saviem vecākiem, droši vien nenokļūst nabadzībā, nekā kāds cilvēks, kas ir izstumts no sabiedrības un ir vientuļais vecāks. Tātad mums vajadzētu atšķirīgi skatīt šīs atšķirīgās situācijas, kādās cilvēki var atrasties. Bet ko tad varētu darīt? Līdz šim tika teikts, ka varētu būt finansiāla palīdzība, jā, tas vienmēr ir vērtīgi. Apvienotajā karalistē mums ir palīdzību, piemēram, vecākiem ir bērnu maksājumi un dažādi citi veidi, kā cilvēkiem var palīdzēt. Nē, esmu tik pārliecināta par uh, budžetu dzimumu kontekstā, jo, ja mēs runājam par budžetu dažādiem, dažādām grupām, tad mums jārunā arī par uh, um, etniskajām minoritātēm, par cilvēkiem ar invaliditāti, un tad uh, mēs uh, nonāksim pie budžeta, kas uh, būs sadalīts pa daudzām, daudzām grupām un būs ļoti maz cilvēku, kas vienkārši uh, pelna šo naudu. Mums jāskatās arī uz uh, informācijas pieejamību. Atgriezīšos pie šī te vecmodīgā teiciena, kas ir uh, lielā sabiedrība, un to minēja mūsu premjers, un tas tagad uh, kļūst par ļoti modernu. Uh, um, jēdzienu, ka sabiedrība palīdz šiem cilvēkiem daloties pieredzē, um, arī bērnu uh, audzināšanas palīdzība. Ja uh, jūs esat uh, atraitne Grieķijā, tad varbūt jūs neiztums no sabiedrības, bet uh, ja jums ir ārlaulības bērns, tad uh, bieži vien šīs sievietes tiek izstumtas. Apvienotajā karalistā ir daudz atvērtāka pieeja. Tātad ir problēmas, kas ir jāskata. Vienkāršākie jautājumi ir finanšu jautājumi, bet sarežģītākie ir šie te uh, netiešie jautājumi, netiešās problēmas, tā ir sievietes eh, pozīcija sabiedrībā, tas ir bērns, eh, kas vispār nav pieminēts, eh, kas notiek ar šiem bērniem, kas nāk no nestabilas vides, ja viņam nav šī ģimenes atbalsta, bieži vien bērns no tā cieš. Tātad mana pieeja būtu atgriezties pie dalību valstīm, Eh, ķerties pie šīs eh, plašākās sabiedrības pieejas, aicināt cilvēkus sadarboties, eh, strādāt kopā, pieņemt šos vecākus un palīdzēt viņiem kā vien iespējams. Paldies, Janu Kudakis kundze. Tagad vārds Eiropas komisijas pārstāvēja. Marijai Annai Paraskevas no DG Employment. Nē, tā ir kāda cita kolēģi, kas vēl grib pirms viņas izteikties. Labi, tad mēs eh, dosim vārdu vēl deputātiem. Tātad eh, vispirms komisijas pārstāvēja vārds un pēc tam dosim vārdu pārējiem deputātiem, kas pieteicās runāt. So, thank you, uh, for... Paldies, ka ielūdzāt arī komisiju piedalīties šajās debatēs. Es personīgi esmu bijusi iesaistīta uh, jau 16 gadus uh, jautājumos, kas ir saistīti ar uh, vecākiem. Pirms tam strādāju dzimumu līdztiesības vienībā un tagad strādāju nodaļā, kas strādā pie um, šiem te pētījumiem saistībā ar vienu vecāku ģimenēm. Uh, Gribu atgriezties pie dažiem jautājumiem, kas tika minēti, un pirmkārt gribētu uzsvērt dažādos veidus, kā cilvēki kļūst par vientuļiem vecākiem. Kā jau tika teikts, eh, ir dažas valstis, eh, kurās eh, šis te veids, kā cilvēki kļūst par vientuļai vecākiem, arī nosaka to, kā sabiedrība pieņem šos cilvēkus, šos vecākus. Vēl viens jautājums, kas tika minēts un uh, kas ir uh, ļoti skaidri uh, parādījies arī pētījumos, ir vientoļo māšu aktivitātes līmenis. Tas ir ļoti stipri saistīts ar labklājības pabalstu uh, atbalsts. Tātad dienvidu valstīs vientuļās mātes ir aktīvākas nekā ziemeļu valstīs, tikai tāpēc, ka dienvidu valstīs uh, uh, valsts uh, pabalsti nekādi netiek gandrīz sniegti uh, finansiāli pabalsti, lai uh, palīdzētu vientuļām mātēm. Trešais jautājums, kur gribu pieminēt, ir tas, ka līdz šim darba un privātās dzīves eh, saskaņošanas modelis ir veidots balstoties uz eh, pieņēmumu, ka katrā maisaimniecībā ir divi vecāki un divi pelnītāji. Un šeit, manuprāt, ir eh, daudz kas jāmaina, lai ņemtu vērā arī šo te jauno realitāti, proti, ka pieauga vientuļo vecāku skaits. Šāds dimens kļūst aizvien vairāk. Vēl viens jautājums, kas eh, tika pieminēts, ir fakts, ka vientuļie vecāki būtu uzskatām par pārejas posmu cilvēku dzīvē, un šajā saistībā būtu jālūdz valstīm eh, sniegt lielāku atbalstu šādā neparastā situācijā, lai palīdzētu uh, cilvēkiem izkļūt no šīs situācijas. Piemēram, es šeit eh, domāju par iniciatīvām, kas eh, notiek eh, Francijā, piemēram, aktīvā solidaritātes ieņēmuma, tie, kas saņem bezdarbnieku pabalstus, pēc tam viņi atrod darbu, un lai viņi varētu uh, tikt galā ar izdevumiem, kas ir saistīti ar transportu, piemēram, bērna aprūpu, tad viņi saņem papildus pautbalstu, un uh, tā to varētu risināt arī attiecībā uz vientuļiem vecākiem, kuri uh, sāk strādāt. Un vispēcot, ļoti svarīgs jautājums ir arī uh, prakse, kas parādās tagad daudzās valstīs, sniedzot atbalstu vecākiem. Ir aizvien vairāk grupas, kas tiek veidotas, lai sniegtu atbalstu vecāku vidū. Un, protams, tā ir iniciatīva, kur būtu labi izplatīt un veicināt. Runājot par politikām, kopš 2010. gada decembra pastāv uh, Eiropas Savienības platforma pret nabadzību un sociālo izstumtību, un šajā kontekstā ir divas prioritātes, kuru kontekstā um, vientuļās mātes varētu arī iekļaut kā prioritāti. Pirmkārt, bērnu nabadzības joma. Galvenais veids, kādā tiek risināta bērnu nabadzība, ir atbalstot viņu vecākus. Un šādā veidā varētu arī palielināt atbalstu vientuļiem vecākiem, un tas būtu ieteicams, jo, kā jau tika agrāk minēts, dažās valstīs eh, vientuļie vecāki tiek eh, stigmatizēti, un tas ietekmē bērnus. ir eh, atbalsts visiem bērniem, ne, neņemot vērā, kāds ir eh, vecāku status, tad eh, tas varētu nākt par labu visiem. Otra joma, kurā mēs varētu darboties, ir jaunā dzimuma līdztiesības stratēģija 2010. līdz 2015. gadam, un tur uh, atšķirīgo ieņēmumu jomā starp dažādu dzimumu cilvēkiem, mēs varētu paraudzīties, kā varētu risināt šīs konkrētās specifiskās problēmas, ar kurām saskaras vientuļās mātes, tāpēc, ka viņas nesaņēma pienācīgu atalgojumu, jo ir šī te atšķirība ienākumos, un viņām ir arī dažādi citi šķēršļi, kas jau tika minēti tas ir šobrīd, un varbūt, ka vēlāk es eh, varētu izteikties arī eh, par konkrētiem priekšlikumiem, kas eh, šogad laikā ir parādījušies semināros un citu veidu sanāksmēs. Paldies! Paldies! Paldies Eiropas komisijas pārstāvēji par šo ieguldījumu, un cerams, ka varēsim jums vēlāk arī uzdot jums jautājumus. Un tagad pavisam īsi komentāri. Ja jums ir kādi jautājumi ekspertēm, tad uh, tos var uzdot Tomsons kundze uh, sociāldemokrāta vārdā. Uh. Eh. Es priekšsēdētājas kundze, pirmkārt gribu pateikties mūsu pirmajām divām viesēm, runātājām par šīm interesantajām prezentācijām. Uh, un es arī esmu vientuļā māte, un līdz ar to praksē esmu arī eksperta. Man patika tas, ko jūs teicāt par to, ka ir vajadzīgs vairāk pētījumu, un piekrītu, ka šīs te uh, valstu situācijas ir ļoti atšķirīgas un sarežģītas. Uh, bet viens faktors, eh, vismaz tā rāda man dzīves pieredze, ir svarīgs. Mums ir jājaugās, cik bērni ir. Eh, un ja jūs sakāt, ka darba tirgu dienvidos dzīvojušās sievietes ir aktīvākas, eh, jā, tāpēc, ka viņām ir viens bērns, un ziemeļvalstīs viņām ir divi vai vairāk bērni. Un es domāju, ka Um, vientuļāja mātei ar vienu bērnu ir lielāka iespēja veidot labu karjeru nekā uh, laulātai sievietei ar trim bērniem un vīru, jo uh, viņai ir ne tikai bērni, bet viņai ir uh, jāpild arī savus sievas pienākumu, kas aizņem laiku, un lietas ir ļoti sarežģītas, un tāpēc es domāju, ka uh, jūsu izglītība, bērnu skaits un daudzi citi faktori arī nosaka to, kāda ir jūsu situācija sabiedrībā. Viens praktisks piemērs no pieredzes manā valstī Dānijā. Esmu redzējusi, ka um, arī Eiropas valstīs šie te maksājumi no uh, tēviem bērniem, tas nav jautājums starp uh, vecākiem, bet tas ir uh, jautājums uh, tēvam ar valsti un mātei ar valsti. Tātad valsts maksā šo pabalstu, un tēvam pēc tam ir jāatmaksā šis pabalsts valstī. Ja tēvs nevar maksāt šos te alimentus, tad uh, Eh, pēc tam, kad, piemēram, viņš atrod darbu, tad šī nauda tiek ieturēta Portugālē. Piemēram, es redzu gadījums, kad eh, sievietes eh, māte nesaņem šo naudu un viņas ir ļoti nabadzīgas. Es domāju, ka mēs varētu pieņemt Eiropas likumdošanu šajā jautājumā, un tas būtu ļoti būtiski. Vēl viens jautājums, kas netiek minēts, ir seksuālā izglītība. Tika minēts, ka apvienotajā karalistē, Maltā un Īrijā ir ļoti daudz eh, jaunas māmiņas, un eh, tur arī nav pieejami aborti, piemēram, īrijā, kas ir apvienotajā karalistē. Tātad kāpēc ir šāda situācija? Manā valstī tagad ir tendence, ka aizvien vairāk ir eh, pusaudžu grūtnieču, un pēdējos 10-15 gados uh, Mēs uh, esam redzējuši, ka seksuālā izglītība nav bijusi prioritārs jautājums, un uh, mēs redzam šīs te tās augtās jaunās mātes, un tad ir tāda, ka uh, alternatīvā karjera, ja sieviete nevar iekļūt darba tirgu, tad viņi var dzīvot šādā veidā no valsts atbalsta. Un, manuprāt, tas ir ļoti negatīvi bērniem, jo viņu šīs te starta pozīcijas ir eh, daudz sliktāks, jo mātes, kas ir 16 gadu vecas, nevar uh, tikt galā ar šiem bērniem. It īpaši ir vairāk bērnu. Tas bija tas, ko gribēju teikt. Paldies, Tomsons kundze. Tagad Kostas kundze lūdzu. Jā, paldies priekšstādātājs kundze, paldies arī abām referentēm. Mm, temats ir ļoti nozīmīgs un uh, mums visiem jādod ieguldījums uh, šo jautājumu risinot. Un es domāju, ka viena lieta redzam ļoti skaidra. Proti tas, ka šis fenomens uh, pieauga apmērā. Un mums ir jāizsaka ieteikumi ES kolēģi jau teica, ka ir nepieciešama tāda lielāka statistiska konverģence, vairāk pētījumu. Arī šķērsgriezumos, jo ir eh, jāredz kopaini. Bez tam ir jāskatās uz parametriem. Mēs redzējām, ka ir atšķirības eh, starp eh, atkarīgajiem bērniem Un eh, dažās valstīs eh, šis bērns eh, ir 60 gadus vecs un citās 16 vai 27. Indikātori sociālajai atstumtībai, nabadzība, formālai, neformālai palīdzības tīkla. Un mūsu komiteja var veicināt pētniecības darbu. Arī dzimam līdztiesības institūtu var iesaistīt šajā darbā. Otrs punkts. Par analīzēm. Es vairs par šo jautājumu negribēju neko teikt, bet par politikām gan. Jā, daži dati ir problemātiski. Es negribu teikt, ka ir divas Eiropas, bet, nu, ir um, ļoti būtiskas atšķirības. Un uh, vienturās uh, mātes situācijās šis jautājums ir vēl skaidrāks. Ziemeļos vientuļās mātes ar maziem bērniem, un tā vēl ir studenti vai neko nepelda. Un tas, ko Tomsons kundze teica, arī es vienmēr tā teicu, ka lai šo problēmu atrisināt ar uh, šo ļoti agro bērnu piedzimšanu nepietiek tikai teikt, ka vajadzētu paredzēt uh, grūtniecības uh, pārtraukšanu. Ir valsts, kurās tas ir, bet vienalga ir ļoti daudz uh, pusauģu uh, grūtniecību un vēlmi, lai būtu bērni. Un tad ir nepieciešams konsultēt, palīdzēt. Un ne tikai vienmēr teikt, ka schēmas ir dažādas. Un vēl viens jautājums. Un šie pieaugušie skaitļi 27% tās ļoti atšķirības dienvidos jaunāk un neprecēti, ziemļos jaunāk un neprecēti un dienvidos šķiršanās. Otrkārt ir nepieciešama vienlīdzība. Bērniem, kas dzimuši ārpus laulības, jābūt dot tās pašas tiesības kā tiem, kas ir dzimuši laulībā. Un par ģimenēm rūtājot, tas ir savādāk, bet vecāku un bērni tiem jābūt, nu, pilnīgi vienādā situācijā. Un šeit ir nepieciešama tāda vispārējāka pieredze. Bet domāju, ka ir nepieciešams arī tāds politiku apkopojums, lai atšķirīgie vientuļie vecāku tipi tiktu apkopoti. Un analītiskā daļa otrajā saruna raundā. Es vēl lūkšu atbildēt uz eh, Tomsons kundas teikto. Valstis eh, garantē pēc šķiršanās pieeju alimentu maksājumiem, pat ja tēls tos nespēja maksāt. Un tas ir kas ļoti svarīgs. Un tas būtu arī tāds, eh, tāds vienots priekšlikums Bet pētniecis varētu, varētu vēl teikt, kādu politiku, teiksim, apkopojumu tās vēlētos, jo mēs redzam tādu zināmu apkopojumu. Katra valsts atkarībā no tradīcijām un vēstures ir pieņēmusi savus lēmumus. Un varētu runāt tur, kur vēl šis ģimenes attieklojums ir, tur ir mazāka tāda labklājības valsts ziemeļos. Uh, tur ir drīzāk tāda nu, valsts politikas konsolidācija, bet jāievēro arī tas, ko komisija teica, ir resursi, neformālie tīkli, ģimene, un arī tos ir jāiesaista sistēmā kopumā. Un šeit ir nepieciešama tāda elastīgāka darba organizācija pieeja atvaļinājumiem, pašpalīdzības grupu atzīšana pārejas fāzē, jo tā ir tāda pārejas fāze, tā ir no fāze, kas vienmēr ir. Tātad, nu, jāatbrīvojas no šīs atkarības un jāskatās, kāda varētu būt tie interesantākie risinājumi Eiropā. Un pie tiem mēs varētu kopā ar referenti strādāt, lai tādu skaidru signālu noraidītu. Paldies, Kostas kundzei. Tagad vēlreiz vārds eh, ekspertēm, apkopojumam. Uzklausījām deputātus un komisiju, un tagad jums vārds. Piecas minūtes jums tikai ir vā. laika. Nu, tā tad. Piecās minūtēs tas ir ļoti sarežģīti Daudz uh, interesanti jautājumi tika uzdoti. Un gribētu uh, precizēt, ko es pārāk, teiksim, ātri esmu pieminējusi. Pirmkārt, es gribētu atgriezties pie priekšlikuma par to, ka Eiropa veido uh, un īsteno politiku, kas noved pie kultūras pārmaiņām. Jāapzinās, ka vientuļais tēvs, kas ir par jaunu, kuram nav darba, Viņš varbūt vēlas alimentus maksāt, pat ja viņš ir šķirtens, bet viņš to nevar izdarīt. Tādēļ Eh, jāredz, ka ir tādi jauni sociālai riski, jo izmainās ģimeņa struktūra. Un tas ir jāatzīst, un to nedrīkst stigmatizēt. Es gribētu vēl radikālāk formulēt šo domu nekā deputāti teikto valstī ne tikai jāgarantē elementi, kas samazina nabadzības risku. Es arī nezinu, vai tā kā Anglijā jāatgriežas pie tēva līdzekļiem, tad, kad viņam ir nauda, varbūt, ka to naudu nekad arī nevarēs saņemt, bet tas ir tāds jauns nabadzības veids, kas mums ir jāredz. Un otrs punkts. Varbūt man tas neizdevās ievadvārdos. Valsts, kurām šīs problēmas bija jau agrāk, tādas ģimeniskākas valsts veido koherentu ģimenes politiku. pasākumi, kādi tagad uh, ir ievadīti attiecībā uz uh, vientuļām mātēm vai tēvam funkcionē labāk šajās valstīs, jo tajās jau ir tāda koherenta politika. Un Dienvidē Eiropas valstis. Tur ir tāda labklājības valsts, kur ir uh, tikai jāizveido minimālā ieņēmuma garantēšana Bieži vien tas ir pieejams tikai dažādām kategorijām, proti nav tādas uh, publiskas uh, atzinības. ka valsts uzņems daļu no apmaksas tiem izdevumiem, kas nepieciešami bērnu audzināšanai. Eiropas labklājības valstis Tām jādod iespēju cilvēkiem uh, radīt tik daudz bērnus, cik tie vēlas. Un tas ir spēkā arī attiecībā uz uh, dienvidu valstīm, jo tur uh, palīdzības apjoms uh, nav pietiekams. Arī par ieteikumiem runājot jāsaka, ka tam jātiek uh, publiski izdiskutētam. un varētu iedomāties arī politiķus, kas mēģina tā izmaksas neitrāli veidot politiku, bet uh, vientuļiem vecākiem viņus vajadzētu atzīt, piemēram, neformālos palīdzības tīklus vajadzētu atzīt un, un veicināt, vai arī veicināt bērnu aprūpas uh, iespēju paplašanāšanos. Un visā Eiropā vientuļiem uh, tēviem un mātiem. Protams, ka vientuļām mātēm jādod prioritāte. dodot uh, vietas bērnu dārzos, bet uh, tad viņas jāatzīst par nebadzīgām. Uh, citādi tas, uh, tas nefunkcionē. Nu, tāda ir situācija manā valstī. Tātad šeit ir nepieciešams izmaiņas, piemēram, kultūras izmaiņas neizdodot papildu līdzekļus. Un tad varētu runāt vēl par specifiskajiem pas pasākumiem, kas ir saistīti ar izmaksām. Paldies profesorai Trifiletī. Un tagad uh, Alikanti uh, kundzes secinājumu. Es gribētu teikties. Runāt grieķu valodā, ja ir tūkojums. Όπως είδαμε και όπως τονίστηκαν από όλες τις ομιλήτριες και από τις, ε, ε, τα μέλη της Επιτροπής. Tā tad vai nu šeit zālē vai arī eksperti runās tika nosauktas tās problēmas, kādas ir um, sastopams un tās, ka sieviešas un bērns vispiesāk, jo situācija parasti uh, ir tāda, ka jārunā arī par bērnu problēmām un arī par tēviem. Uh, jo jārunā ne tikai par izolētajiem, izolētajām mātēm, bet arī par tēviem. Tādās valstīs kā, piemēram, Zviedrijā. Un dažādi skaitļi, tie, ko es eh, redzēju Zviedrijā, 26% no vientuļajiem, eh, no vecākiem, kas audzina bērnus, vien ir tēvi. Un arī viņi saskars ar dažādām sarežģītām situācijām. Runājot par dažādām valstīm, jāsaka, kā arī, e, nu, kā lai saka, šai reakcijai ir jābūt atšķirīgai. Tik runāts par to, ka vidusjūras reģionu valstos ir tāds ciešāks ģimenes tīkls, kas bieži aizvietojam valsts pasākumus, bet uh, aizvien vairāk izmainās šī uh, ģimeņa struktūra un vainās. Tika runāts par uh, sabiedrību, kas varētu aizvietot ja, valsts uh, pasākums, bet es nedomāju, ka tas būtu izdarāms visur. Pilsoņu sabiedrība Tā dod tādu ļoti nozīmīgu ieguldījumu visās jomās, bet varbūt, nu, ne e, tieši sociālās aizsardzības e, jomā. It īpaši tas skar vidusjūras valsts, kurās e, sabiedrības, pilsoņu sabiedrības un pilsoniskā sabiedrība varbūt nav tik ļoti attīstīta kā citās. Jāizskata visi aspekti situācijai, vientuļās ģimenēs. Neatkarīgi no tā, vai vīrietis vai sieviete ir tas, kas audzina bērnu. Un ir jābūt tādai niansētai pieejai arī attiecībā uz sievietēm, kas ir šķīrušās vientuļas vai mm, kļuvušas par atraitnēm. Jā, nu šī uh, vientulība nav bezgalīgi. Jums, piemēram, ir iespēja, ja, nu, ja nu jums ir bērns kā vientulējai mātei, un pēc tam jūs uh, mm, stāties laulībā ar jūsu partneri. Un nu, katrā gadījumā abu uh, divu pieaugušo klātbūtni ir ļoti nozīmīga. Mēs runājam par uh, apvienoto karalisti, par uh, pusauģu grūtniecībām. Un arī šeit ir jāsaka, ka. Uh, pusauču vecākiem ir no, nozīmīgi atbildība, jo valsts jau nevar uzņemties pilnīgi visu atbildību. Un arī pusauģu vecākiem un partneriem jāuzņems uh, atbildība. Un jādod savs pienesums. Tātad, nu, tādā, runāt par valsti, par pilsonisko sabiedrību, nepieciešama tāda globālāka pieeja un arī Eiropas līmenī. Jo, piemēram, Grieķijā nav politikas, kas ir vērstas, lai palīdzētu uz to, lai palīdzētu vientuļām mātēm. Ir politikas palīdzēt sievietēm, kur bērna krīzes situācijā bet nav politikas vērsts uz vientuļo māšu situācijas labošanu. Tikai atsevišķi pasākumi tiek veikti, piemēram, ja tās ir uh, cietumā un nevar uh, maksāt, uh, ir pasākumi, bet nav tādu atsevišķu pasākumu vientuļām mātēm. Paldies! Sekundo panel, quindi... Paldies, profesors Konzē, un tagad pievērsīsimies otram panelim. Mēs runāsim par vientuļajām mātēm. Paldies ekspertēm. Tagad lūdzu otrā paneļa ekspertes Anklēra de Ledekerke, kas pārstāv MMM, un Pegi Lībeš uh, eh, vientuļo vecāku apvienība. Mēs uh, teicām, ka šī ir īstais brīdis, lai runātu par šo jautājumu. Eiropas Savienībā vajadzētu aktīvi rīkoties, un mēs runājam arī par dažādajām pieejām dalību valstīs. Un tagad mums vajadzētu tādu kopēju pieeju rast visiem. Lai es pasākumu būtu konkrēti un ātri īstenojami. Pirmā eksperta MME priekšsādētāja. Tā ir organizācija, nevalstiska organizācija, dibināta 1947. gadā. Un tās uzdevums ir vientuļo māšu situāciju skaidrot un apvienot. Un sveicu arī Karolīnu uh, Bombasē, kas ir priekšsēdētāja. 15 minūtes jums ir laiks, lūdzu. 15. Um, je vais parler en français. Runāšu franciski. Gribu pateikties par iespēju runāt visu māšu vārdā un runāšu par viņas situāciju. Mēģināšu ļoti precīzi runāt. Iepriekšējie runātāji tam arī pievērsās. Paldies viņiem! Kā Maters kundze jau teica, MMM ir starptautiska, apolitiska, nevalstiska organizācija, un tā ir konsultatīvs status ANO un mēs nodarbojamies ar mācu lomu sabiedrībā, pārstāvam tās nacionālās un starptautiskās organizācijās. Mēs vēlamies uzklausīt māšu balsi, un eh, tādēļ mēs eh, ieradušies šeit, gribam, lai jūs uzklausītu šo māšu balsi, jūs eh, tās pārstāvat, tās ir mātes, sievietes, un uh, arī bieži vientuļās mātes kopš 1947. gada MMM atgādina politiķiem nacionālā starptautiskā līmenī par sociālo lomu, kāda ir māšu lomai un, kā ir, un loma, kāda ir uh, bērnu lomai. MMM ir uh, iesaistīsies ģēdē pētniecību projektē. Uh, tās nosaukums ir ģimenes platforma. 2011. gada martā būs pieejams pētījums par galvenajiem jautājumiem, kas ļaus izstrādāt jaunas Eiropas politikas attiecībā uz ģimenēm. Un tas ir darbs, kurā jūs iesaistaties aktīvi, dāmas un kungi deputāti, un mēs piedāvājam jūs, jums mūsu zināšanas šīs ģimeņu platformas ietveros MMA e Eiropa ir uzņēmusies dažādas uzņēmums uzdevumus, piemēram, e, izveidot pētījumu par māšu stāvokli situācijā. Lai to izdarītu un lai būtu patiesi māšu pārstāvi, nevis vienkārši runāt par mātēm, mēs citu starp esam veikuši pētījumu tieši saistē, tajā piedalījās 11 tūkstošu māšu Eiropā. Šajā pē, šis pēdējums notika 2010. gadā no uh, februāra, februāra līdz martam 16 ES valstīs 10 valodās. Un uh, tagad varu prezentēt šos pētījumus, vienturās mātes pauda savu viedokli šajā pētījumā. 11 tūkstoši māšu atbildēja, 1500 bija vientuļās, un viņas runāja par uh, prioritātēm. Lielākā daļa ir šķīrušās vai uh, neoficiāli šķīrušās. Tikai uh, viena no četrām teica, ka viņas nekad nav bijušas uh, precējušās vai nekad nav uh, bijuši partneri viņām. Un viena no desmit ir atraitne. Un, uh, mums nav, teiksim, atbilžu mātēm, kas ir jaunāks par 18 gadiem. Es varētu vēlāk parunāt par pusauģu situāciju. Un visi eh, apjaunot aptaujātie teica, ka eh, viņu dzīve ir ļoti dziļi mainījusies ar bērnu piedzīvošanas. Un viņas eh, pilnīgi atšķirīgi vērtē dzīvi, kā līdz šim bijis. Liela atbildība, izaicinājums. Un dažas uh, no viņām ir maz, jeb slikti uh, sagatavotas šim jaunam mērķim. Viņas runā par uh, situāciju, ka viņas māca arī par uh, ārkārtīgi lielu prieku un uh, tas ir vērts, lai strādātu. Un viņas, uh, mēs jautājam, ja jūs varētu uzdot uh, jautājumu un ieteikumu politiķiem, lai uzlabotu jūsu dzīvi. Mums bija ļoti daudz atbilžu uz šo jautājumu un konstatējam, ka uh, ļoti daudzas atbildes ir vienotas sekojošās lietās, kā viņas vēlas, grib, lai jūs zinātu. Trīs galvenās tēmas. Pirmkārt, darba un ģimenes dzīves savienošana. Otrakārt, ļoti liela nepieciešamība ir atzīt viņu situāciju un arī viņu lomu kā mātēm esot. Un treškārt, nepieciešamība, lai būtu vairāk laika parūpēties par bērniem. Sāksim ar pirmo darba un ģimenes dzīves savienošanu. Viņas runā par atšķirīgām darba stundām un skolas laiku, par to, ka ir nepieciešams radīt dārbiņu, dārziņus vai silītas, piemēram, uzņēmumos par elastīgu darba laiku un finanšu risinājumus, lai varētu vairāk laika pavadīt kopā ar bērnu. Savienot ģimenes un profesionālo dzīvi viņu skatījumā nav vērts tikai uz profesionāli apmierinošu izaugsmi. Tai arī ir nepieciešama sabiedrības atzinuma apzināšana par to, cik nozīmīgs ir māšu pienesums uh, situācijā, kad viņas ir māca un aizina, audzina bērnus. Viņas prasa arī atbalstu šajā ļoti nozīmīgajā uh, lomā. Un uh, uzsvert arī tēvu lomu, at, uh, audzinot bērnus, lai bērni būtu nākotnes atbildīga paaudze. Protams, ka ir arī tādas specifiskas uh, lomas, jo šīs mātes ir vientuļās mātes, kuras aptājām viņas vēlas, lai būtu vairāk laika, lai varētu rūpēties par bērni, tīpaši tad, kad bērni ļoti mazi. 80% no viņām, 80% no viņām gribētu, gribētu pilnu laiku rūpēties par uh, bērniem līdz uh, trīs gadu vecumam. Tas ir pirms skolas vecuram. Kad viņu bērni ir skolā, arī pusauģu vecumā viņas gribētu, uh, lai varētu izvēlēties elastīgu darbu vai uh, nepilnu darba dienu, un a, to vajadzētu saskaņot ar skolas a, nodarbības stundu laiku un atvaļinājumiem. Bet realitātē viņas nevar īstenot a, šos mērķus, taču viņas eh, prasa ievērot to, ka viņas ļoti labprāt, teiksim, audzina bērns un ir māci. Skaidri runājot, ir eh, jāsaka, ka mm, vairākums māšu vēlas būt aktīvas darba tirgu, bet to, ko viņas eh, uzsver, tas ir tas, ka dažos brīžos viņa dzīvē viņa grib, lai viņām būtu vairāk laika rūpēties par ģimeni. Un mēs atgriežamies par dzīves cikla realitāti, un mm, tas ir jāievēro. Uh, Ļoti daudz uh, ziņu vecākiem ir, uh, viņas runā, piemēram, par uh, šķiršanos, par dalītu atbildību par bērnu, par tēva nozīmi bērnu audzināšanā, par uh, labāku pieejamību tiesām, par sarežģītām situācijām, vardarbību, dzīves vietu, palīdzību ģimenēm uh, un uh, izglītību. Vientuļās mātes ir nenoliedzami sarežģītākā situācijā nekā tomāšu situācijā, kas ir eh, precējušās vai dzīvo ar partneri. Viņa lomas ir tikpat nozīmīgas un tikpat uh, eh, nozīmīga ir atzinība par šo atbildību un uh, laiks, kas ir nepieciešams, lai uh, būtu māte ja viņas ir bieži vienas, viņām bieži nav daudz līdzekļu, un tas rada lielāku stresu un arī sarežģītākas situācijas, kas atspoguļojas arī uz bērniem. Saskaņā ar Eiropas komisijas ziņojumu par bērnu nabadzību, bērnu no vietļām ģimenēm ir vairāk pakļauti nabadzības riskam ES, un mēs zinām, ka lielākā daļa no vientuļo ģimeni ir tādas, kurās vientuļās mātes audzina bērnus. Situācija ir ļoti tāda um, sarežģīta un um, viņas nāk no pilnīgi visiem um, sociālajiem uh, līmeņiem. Un tad, kad uh, notiek šķiršanās, tad ģimenēs samazinās uh, līdzekļi un uh, sievi, bieži vien vienam pašam jātiek ar uh, dažas sarežģītām situācijām un uh, partneru atbalsts pietrūkst. Eiropā vientuļās ģimenēs vienīgās ģimenes kļūst aizvien vairāk daudzskaitlīgas. No 68 līdz 2005 gadam daļa bērnu, kas dzīvo vientuļās ģimenēs, ir pieaugusi no 6 līdz 16 procentiem. Un tas nozīmē, ka pieaugums ir vairāk nekā 150 procenti. Lielākums no šiem bērniem tika teikts 91 procents dzīvo kopā ar māti. Tātad ir eh, absolūti nepieciešams steidzam pievērsties šai problēmai, ne tikai, lai palīdzētu mātēm, bet lai palīdzētu arī bērniem un mūsu sabiedrībai. Tātad eh, paldies, ka jūs esat pier, pievērsušies eh, šai tēmai un sastādīsiet šo zīmēm. Dāmas un kungi, jūs esat vairāk šajā zālē sastādīt ziņojumus vai dot atzinumus par māšu situāciju, mēs vēlamies pateikties jūs ielūdzāt MMM Eiropa piedāvāt idejas un praktiskus risinājumus, un šeit pāris pieteikums. Tātad ir absolūti nepieciešams paaugstināt gan skaitu, gan arī kvalitāti um, bērnu dārzņiem un silītēm, ir jārod radošas pieejas dažādās jomās. Četras izceļšu. Pirmkārt, finanšu jomā PVN un e, ģimenes situācijas, otrkārt e, ekonomiskā situācija, e, atzīšana, ka darbs ģimenē ir darbs, lai arī tas netiek atalgots, treškārt sociālais darbs, darbs, lai profilaktiski novērst ģimeņu izjukšanu, tēva iesaisti, dzīvokļu situāciju un pārgrupējot ģimenes, kurās darba laiks ir mobils un darbinieki ir mobili. Un vēl politika un uh, vietējās pašpārvaldes pieņemtie e, jautājumi. Sāksim ar finanšu plānu. Vientuļās mātes, viņu uh, nabadzības risks ir divas līdz trīs reizes augstāks nekā vidēji atkarībā no valsts prasa, lai uzlabotos viņu materiālā situācija. Ir absolūti nepieciešams cīnīties pret šo ģimeņu nabadzību. Ja mēs vēlamies uh, uh, šo starp uh, paauģu nabadzības transmisiju. Tādēļ MMM organizācija aicina uh, veikt izmaiņas NVA, samazinot uh, PVN produktiem un pakalpojumiem maziem bērniem. Viņš prasa, lai šādi uh, pasākumi īs un ilgtermiņā notiktu Eiropā, lai uh, komisija uh, vai padome izskatītu šo jautājumu un Eiropas līmenī izskatītu uh, to, kādas kompensācijas nepieciešamas pēc šādām izmaiņām. Tā būtu reāla finanšu palīdzība visiem vecākiem, palīdzēt vientuļajām mātēm un dot arī tādu ļoti spēcīgu signālu, ka es rūpējos par uh, vientuļajiem vecākiem. Mēs redzam, ka dalību valstīm vajadzētu pārskatīt ģimeņu atbalstu arhitektūru, lai uh, būtu vieglāka pieeja šiem atbalstiem jau uh, arī ar pirmo bērnu. Ekonomiskā plānā ir nepieciešams uh, rast radošu pieju un uh, atzīt darbu uh, ģimenē, ko bieži vien sauc par aprūpas darbu, kā darbu, ne, lai arī tas netiek uh, atalgots. Piemēram, NKI vajadzētu arī uh, ieskaitīt šo nekval, nekvantificēto un neatvērto darbu. Apreikināt šo NKI. Mēs domājam, ka uh, šī neatalgotā darba ietveršana ir nepieciešama, lai sabiedrība saprastu, cik augsts ir humānais kapitāls un cik liela ir bagātība tomēr sabiedrībā. Mēs prasām, lai tiktu veikti pētījumi par ekonomisko ietekmi šim neapmaksātajam darbam. Un ir jābūt arī finanšu atalgojumam, pensijas jomā un arī eh, darbam nepilndarba laiku. Tas eh, noved arī pie plašākas tēvu iesaistas, kas ir ļoti nozīmīgs noteikums, lai uzlabotu māšu situāciju kopumā. Eh, it īpaši arī šķirteņu un no partneru šķirta dzīvojošo Tas ir dzīves cikls, par ko mēs runājam, un uh, starp 25 un 40 gadiem tas ir uh, vecāks, respektīvi vecums, kad ģimenes darbs ir vislielākais. Nepieciešams ir ievērot šos uh, dzīves ciklus. Tagad sociālais aspekts ir jāsaka, ka uh, ir nepieciešama profilakse, lai pārnešķirsos, un ir uh, jāmēģina um, palīdzēt pāriem. Finanšu un cilvēciskais stress, kā arī tas, ka nav pietiekam daudz laika ģimenei, apgrūtina uh, ģimenes attiecības. Krīzes laikā Eiropa uh, izlēma veidot 2020 stratēģiju un likt uzvaru ne tikai uz ekonomiku, ekonomiku, bet arī uz sociālajiem aspektiem. Un mēs ceram, ka jaunas idejas tiks izmantotas, lai a, atbalstītu ģimenes. Jo krīzes laikā ģimenes bieži vien ir tāds tā kā amortizators un patvērumu vieta, kur var a, pārdzīvot a, grūtos brīžus. Un šādā izpratnē MMM vēlas, lai tiktu veikts pētījums, lai varētu uh, izpētīt modalitāti sociālajai palīdzībai un lai veicinātu arī tēvu iesaisti un piedalīšanos bērnu dzimšanas brīžos. Uzreiz pēc šī brīža. Lielākajā daļā dalību valstu ir jānodrošina arī cienīgu dzīves vietu ģimenēm ar bērniem. MMM prasa, lai tiktu atbalstīta arī darbinieku mobilitāte jo ģimenes dzīvo atšķirti un šāda mobilitāte var šādu negatīvu aspektu izraisīt. Piemēram, ir nepieciešams valsts atbalsts pāris nedēļu laikā, tam ir jānotiek, un uh, tam ir jānotiek, uh, lai tiktu saņemt palīdzību no valstīs, no kurām cilvēki izbrauc un valstīs, kurās iebrauc. Mēs domājam, ka Eiropai jārūpējas par atbalstu ģimenēm, lai novērstu šķiršanās, jo ģimenes tām ir a, nozīmīga kohēzijas loma sociālā izpratnē, un arī tas ir, zināms, patvērum brīdis. Bez tam māšu integrācija lēma pieņemšanā ir viens no mūsu uzdevumiem MMM organizācijā. Piemēram, Francijā pie Parīzes tādos bīstamos rajonos MMM ir izveidojusi tādas nelielas vienības ar moto mātes diskutē ar mēriem. Viņas runā par drošību, vardarbību, noziedzību šajās, šajos reģionos un identificē problēmas, mēģina rast risinājumus un ievest tos dzīvē viņu kopienās. Mē, mātes ir norūpējušās par bērnu nākotni un grib atjaunot drošību vietās, kur bērni aug. Un šīs diskusijas ar mēriem ir notikušas konkrēt, par konkrētiem jautājumiem un ir ļoti e, e, efektīvas. Um, mātes nerunā par ideoloģiskiem jautājumiem. Viņas mēģina vislabākajā veidā būt mātes, un Viņas vēlas veidot pasauli, kas būtu atbildīga un vēlas, lai sabiedrība tās atbalstītu. Priekšsēdētājs kundze Materis kundze, paldies, ka jūs ļāvāt uz un uzklausījāt māšu balsis šeit parlamentā. Paldies! Paldies! Līdekerkas kundzei, un tagad došu vārdu otrai runātājai. vientuļo vecāku uh, federālās savienības priekšsēdētāja no Berlīnas, Vācijā. Šī asociācija tika izveidota 1977. gadā un tā darbojas vientuļo māšu vārdā. Tajā pašlaik darbojas 9000 locekļu valsts um, līmenī, un tā darbojas vairāk nekā 3 uh, eh, miljonu ģimeņu vārdā. Es gribētu jūs aicināt eh, runāt nepārāk ātri, jo, ja jūs tā darīsiet, tad tūkiem, diemžēl, būs sarežģīti jūsu teikto pārtulkot. Un es gribētu arī lūgt, lai jūs nerunātu ilgāk par 15 minūtēm. Es jums varu dot arī mazliet vairāk minūšu, bet tikai nerunāju pārāk ilgi. Yes, I will. <laughs> If it's okay. Jā, ja drīkst, es sagatavoju šo prezentāciju angļu valodā un es labprāt runātu angliski. President, I'm not the chair, I'm the director of this organization. Esmu eh, šīs eh, asociācijas vadītāja, tā ir Vācijas vientuļo māšu un tēvu asociācija. Tā ir nevalstiskā organizācija, kas darbojas kopš 1977. gada. Tā ir izveidojusi arī vientuļo ģimeņu tīklu Eiropā. Uh, Mēs esam kontaktējušies arī ar vairākām Eiropas NVO, kas darbojas vientuļo māšu un tēvu vārdā. Tie ir runa par tādām valstīm kā Spānija, Austrija, Šveice un Zviedrija. Mēs e, cenšamies atrast vairāk organizāciju Eiropas valstīs. Manas organizācijas pieeja, tad es runāju par vientuļo māšu un tēvu federālu asociāciju, ir tāda, ka mēs cenšamies um, dot vairāk tiesību uh, vientuļām mātēm un arī tēviem dzīvot uh, pašu noteiktu dzīvi, piemēram, palīdzēt viņiem pārvaldīt viņu nelielo budžetu un akceptēt savu trūkumu. Un šeit mēs nonākam pie galvenā trūkuma Vācijas ģimenes politikā un Vācijas darba tirgus politikā. Ir jāatcerās, ka mm, individuālās situācijās atsevišķos gadījumos šī pieeja diemžēl nepalīdz, jo ir jāatrod īpaši pasākumi, lai palīdzētu individam. Ja e, šī labā prakse netiek īstenota standartos un likumos, tad e, visa situācija kopumā nemainīsies. Kāda tad ir vientuļo māšu situācija? Iespējams, ka Vācijā tas ir mazliet atšķirīgi, bet kopumā ir uh, runa par vienu un to pašu. Lielākā daļa no šiem ģimenēm ir pāri ar bērniem, un pēc tam ir, um, ir mātes, kas audzina savus bērnus, pārsvarā tās ir mātes, un pēc tam ir arī pāri, kas nav precējušies. Lielākajai daļai no vientuļajiem vecākiem ir viens bērns, div, divām trešdaļām no šādām ģimenēm tātad ir tikai viens Eh, bērns. Pēc tam 6,5% eh, ir trīs bērni un pat vairāk. Tad lielākajai daļai tomēr ir viens vai divi bērni. Ja mēs runājam par vientuļām mātēm, tad bieži vien eh, tēviem ir vecāki bērni, tie ir no 10 līdz 15 gadus veci vai arī no 15 līdz 18 gadus veci bērni. Uh, Šeit var redzēt arī kādos reģionos, kā, kādus ienākumus saņem vientuļās mātes. Bieži vien viņām ir mazāk nekā 1500 eiro vienā mēnesī uz mājasēmniecību. Šajā grafikā jūs redzat, kā pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājusies nabadzība. Labajā pusē jūs redzat eh, vientuļo vecāku mājsaimniecības, un kreisajā pusē tie ir precētie pāri. Tad mēs redzam, ka gandrīz katrā mājsaimniecībā ir palielinājusies nabadzība. Mēs nezinām, eh, kas eh, ir radījis šo vienu izņēmumu, bet mēs centīsimies to uzzināt. Vācijā, tāpat kā pārējās Eiropas valstīs, vientuļās mātes ir nabadzīgas, viņu ienākumi ir zem vidējiem, un 40% no viņām ir bezdarbnieces vai arī pārtiek no sociālā atbalsta. Viņu veselības situācija arī ir sliktāka nekā precētajām um, mātēm, un tas pats attiecas arī uz bērnu veselību. Um, dzīmumu algu atšķirības ir Vācijā ļoti lielas, un tie ir 2008. gada 29,3% no mm, mātēm strādā eh, zemi apmaksātus darbus, galvenokārt pakāpojumu sektorā. Kāda tad ir politika un risinājumi? Lai uzlabotu vientuļo māšu situāciju, ir jāizanalizē cēloņi. Ir vairāki cēloņi, par kuriem pēdējos gados ir rakstītas publikācijas. Galvenie cēloņi ir bezdarbs, eh, puslodzes darbi, zemes algas, augsti nodokļi, uh, bērnu aprūpas iestāžu trūkums un nepietiekami bērnu atbalsta maksājumi. Vācijas valdība liek uzsver uz diviem politiskiem pasākumiem, lai uzlabotu mietuļo māšu situāciju. Tie ir tiešie maksājumi, bērnu alimenti un programmas, lai integrētu cilvēkus uh, primārajā darba tirgū. Nacionālā darba ministrija izveidojas vairākas programmas, lai integrētu vairākas iedzīvotāju grupas darba tirgū piemēram, migrantiem, cilvēkiem ar invaliditāti un ilgtermiņa bezdarbniekiem. Tāpat uzsvers tiek likts uz vientuļo vecāku ģimenē, jo lo, ļoti liela grupa, apmēram 630 tūkstoši iedzīvotāju, nav atraduši pietiekami labi apmaksātus darbus gadiem ilgi, neskatoties uz darba centru, centru aktivitātēm. Trīs gadu programma ko veica Eiropas sociālais fonds un ko sauc labs darbs vientuļiem vecākiem, ir īpaši izveidota tiem vientuļiem vecākiem, kas pastāvīgi atrodas bezdarbā, un 95% no tiem ir mātes kas pārtiek no sociālajiem pabalstiem. 60 miljoni eiro tiks izlietoti 79 projektos visā valstī, lai integrētu vientuļos vecākus darba tirgū. Nolūks ir palielināt vientuļo vecāku izredzes iegūt darbu uzlabojot eh, konsultāciju pakāpojumus darba centros, eh, kvalifikācijas un arī bērnu aprūpes pakāpojumus. Vēlētos eh, pateikt arī kaut ko par tiešiem maksājumiem un darba tirgus projektiem. Tiešie maksājumi. OECD regulāri kritizē Vācijas politiku, um, uz, palielinot bērnu atbalstus, jo tam nav nekādas ietekmes nabadzības samazināšanā. Uh, UNICEF ziņojums uzrāda tos pašus secinājumus. Hansa Beklera fonda pētījums norāda uz to, kā pašreizējie ģimenes politikas instrumenti nespēja uh, samazināt nabadzību. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka ir pārāk daudz dažādu instrumentu. Vācijā arvien pieaug NVO kustība, kas cenšas pamatos izmainīt ģimenes atbalsta sistēmu. Darba tirgus projekti. Ir bijuši vairāki darba tirgus projekti uh, eh, vientuļām mātēm pēdējo 20 gadu laikā, un tos ir analizējis, tie ir analizēti Kula Rīdmillera pētījumā. Tie noved pie viena secinājuma, un uh, Vairākas organizācijas uzskata, ka šie secinājumi ir pareizi. Vientuļās mātes nevarēs veiksmīgi piedal piedalīties darba tirgu, ja pastāvēs šīs milzīgās atšķirības starp dzimumiem. Tas nozīmē, ka vientuļām mātēm būs mazāk izredzi iegūt darbu nevis tāpēc, ka tās ir vientuļās mātes, bet gan tāpēc, ka tās ir sievietes, un otrkārt tāpēc, ka viņas ir mātes. Otrkārt, darba tirgu nevajadzētu ieviest vienu programmu pēc otras. Uh, Diemžēl paraugu praksē nav nedz statistiskas, nedz reālas ietekmes. Lielākā daļa no pašreizējiem pasākumiem pašlaik vēl tiek veidoti, tie tādā paraugu prakses līmenī. Un daži no šiem projektiem norāda, ka varbūt tiem ir bijuši, bijusi laba ietekme sadarbojoties ar pašvaldību vai reģionālajām organizācijām. Te mēs nonākam pie jautājuma, kādi praktiski risinājumi un kāda veida politika ļautu ievērojami uzlabot vientuļo māšu situāciju. Pašlaik Vācijā daudz tiek rakstīts par pirmo valdības ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Galvenais secinājums ir tāds, ka Vācijas politika neļauj sievietēm pilnībā izmantot savu potenciālu. Pirmais no, pirmā no prasībām ir atteikties no tās atzmījām minidarbiem un izdarīt reformas ienākumu nodokļu sistēmā. Ir jānodrošina sieviešu kvotas vadošajās amatos, ir jādomā par tādu darba laiku, kas būtu draudzīgs ģimenei, un arī par bērnu eh, atbalstmaksām reformu ir daudz citu rekomendāciju, kas galvenokārt, mūsuprāt, attiecas uz vienlīdzību. Vācijā un varbūt arī citās valstīs vienlīdzības trūkst visvairāk. Te ir runa gan par izglītību, gan veselību un bērnu aprūpi, gan par karjeru un dzimumu. Tāpēc mēs ļoti priecājāmies, ka tikko publicētais forsēt ziņojums par ģimeņu labklājības priekšnosacījumiem ko gatavo Eiropas Savienības ģimenes platforma, kas ir Eiropas Savienības komisijas pētniecības projekts, norāda, ka vienlīdzība ir viens no, viena no galvenajiem priekšnētiekumiem ģimeņ, ģimeņu labklājībai. Un šeit es citēju, vienlīdzība ir viens no centrālajiem modernās sabiedrības mērķiem Eiropā, un tā ir saistīta ar praktiski visiem pārējiem jautājumiem. To var saprast uh, tādā vispārīgā nozīmē, kā uh, katras personas vienādas iespējas piedalīties sabiedrībā, jebkurā līmenī. Mani secinājumi. Eh, vientuļo vecāku organizācijas nav saskatījušas eh, projektu un paraugu prakses īstenošanā nekādu ilgtspēju. Īpašo mērķi grupu izvēlēšana, piemēram, vientuļās mātes, mm, sociālo ģimenes vai darba tirgus politikai neļauj es atvainojos, ļauj analizēt eh, galvenos trūkumus un iemeslus. Diemžēl tas neļauj izmainīt eh, nevienlīdzības struktūru. Ir ļoti daudz labu ideju un politisku instrumentu, lai garantētu līdzdalību un lai ļautu indivīdiem nodrošināt eh, savu pienākumu veikšanu. Tas nozīmē, ka politikai jāsāk darboties jau šodien. Paldies! Paldies Lībišas kundzei! Tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvei Marijai Paraskevičai no eh, Nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Lielas paldies! Es centīšos izteikties īsi, bet galvenokārt gribu likt uzsvaru uz to, ko pieminēja gan Līdekerkas, gan Lībišas kundzes. Pirmām kārtām es vēlētos pievērsties bērnu nabadzības jautājumam. Kā jau es agrāk teicu, komisijas nostāja šajā jautājumā norāda uz to, ka visiem bērniem vajadzētu gūt labumu no pabalstiem. Un eh, tāpat ir jāpiemēro īpaši pabalsti tām mērķa grupām, kuras cieši trūkumu kaut kādu konkrētu apstākļu dēļ. Te ir runa tieši par bērniem vientuļo vecāku ģimenēs, vai arī tādās ģimenēs, kur ir vairāk nekā trīs bērni, un kas arī riskē ar arvien lielāku nabadzību. Tika pieminēts arī neapmaksāts darbs. Šis jautājums vairākus gadus ir bijis um, dzimuma līdztiesības nodaļas darba kārtībā. It īpaši šeit ir runa par tiem, kas ir iesaistīti aprūpes darbā. Te nav runa tikai par bērnu aprūpi, bet arī par vecāku gada gājuma ļaužu aprūpi un arī citu apgādājumu aprūpi. Uzskatu, ka pie šī jautājuma komisija noteikti vēl atgriezīsies. Trešais jautājums, ko es agrāk nepieminēju, bet kas parādījās arī pagājušajā nedēļā šeit eh, jūsu komitejā, tāda, kad tika pieņemts ziņojums par sievietēm uz nabadzības sliekšņa. Te ir runa par minimālajiem ienākumiem. Uzskatu, ka komisijai vajadzētu uzsākt rīcību lai noteiktu minimālos ienākumus visām valstīm, izņemot Grieķiju un Itāliju un Ungāriju. Tad visās valstīs ir šādi minimālā, minimāli ienākumi, izņemot trīs iepriekš minētās valstis. Taču uh, Daudzās valstīs šie minimālie ienākumi ir tik nelieli, ka tie neļauj cilvēkiem dzīvot ārpus nabadzības. Ir jānosaka tādi minimālie ienākumi, kas ļautu cilvēkiem dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Tāpat arī naudas plūsma nav nekāda panacēja. Ir jānodrošina īpaši atbalsta pasākumi, uh, vientuļiem vecākiem. Ir ļoti daudz eh, paraugu prakses piemēru. Gribētu pieminēt kādu projektu, kas tika īstenots vispirms Somijā, pēc tam Francijā, pēc tam daudzās citās valstīs. Tiek nodrošinātas bērnu aprūpas iestādes, kas strādā 24 stundas diennaktī, un tās sniedz atbalstu vecākiem. Es gribētu arī uzsvērt eh, to, cik eh, nozīmīgi ir atzīt ģimenes lomu bērnu audzināšanā. Pati arī esmu māte, un lielāko daļu laika mēs sakām, ka skolai ir jādara šis un tas, bet tā nebūtu nav. Mēs esam vecāki, un mums ir jāapzinās savi pienākumi un mūsu loma pēdējais, bet nebūt eh, mazāk svarīgi. Es vēlētos eh, paziņot, ka Eiropas Savienības ģimenes platformas ietveros ir paredzēts sagatavot rekomendācijas, kā novērst un cīnīties pret bērnu nabadzību. Šajās rekomendācijās mēs eh, plānojam, šīs rekomendācijas mēs plānojam pieņemti 2012. gadā. Domāju, ka tie ir galvenie problēma punkti, kuros eh, komisija varētu piedalīties šajās debatēs, un es atkal vēlētos pateikties parlamentam par to, ka tas ir uzņēmies šo iniciatīvu, un es eh, ceru, ka mēs eh, turpināsim šo darbu arī tālāk. Paldies! Jā, liels paldies arī Eiropas komisijas pārstāvē. Tagad eh, došu vārdu deputātiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus ekspertiem. Ilda Figueiredo ir eh, GUE grupas ēnu referente. Lūdzu, dod jums vārdu. Okay. Muito obrigada, uh, senhora. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es atvainojos, ka es ierados ar nokavēšanos, bet mums bija problēmas ar līdmašīnu. Mēs ieradāmies ar nokavēšanos. Es domāju, ka šis temats ir ļoti svarīgs, jo sieviešu diskriminācijas kontekstā jautājums par vientuļajām mātēm ir pirmajā vietā. Un tā ir īpaši satraucoša problēma. Vienalga, vai tās būtu strādājošās mātes, vai mātes, vai sievietes, kas ir bez darba, tātad bezdarbnieces kas uh, vienas pašas audzina savus bērnus. Es zinu ļoti daudzus gadījumus, kad uh, situācija tiešām ir dramatiska. Bet uh, tagadējā situācijā, kad daudzās valstīs, uh, kā piemēram Portugālē, šo valstu, protams, es pazīstu vislabāk, bet arī citās valstīs, Spānijā, Grieķijā, īrijā un citās valstīs nabadzība pieaug, sociālie pakalpojumi tiek um, samazināti un uh, atbalsts ģimenēm arī tiek samazināts. Tas, protams, skar arī vientuļās mātes, kas jau tā uh, Uh, saņem uh, ļoti mazus ienākumus, uh, strādā nedrošās darba vietās bieži vien, un līdz ar to viņa situācija kļūst dramatiska. Pagājušajā nedēļā šeit komitejā bija agora par nabadzību, un um, dažādu organizāciju pārstāvi mūs lūdza paziņot valdībām, ka šīs organizācijas ir ļoti vīlušās par to, kas notiek sociālajā jomā. Nabadzība pieaug, sociālā plaisa pieaug un ļoti konkrētām uh, cilvēku grupām, piemēram, arī sievietēm un bērniem, pieaug nabadzība. Arī jauniešu nabadzība pieaug. Ir ļoti augsts jauniešu bezdarbs, kas bieži vien pārsniedz 40% un šī situācija tiešām ir dramatiska, un tāpēc uh, pie tās ir eh, jāpiestrādā, pie šiem jautājumiem ir jāķers. Es uh, gribētu tātad nodot tālāk šo vilšanos valdībām un atbildīgajām amatpersonām Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā aizvien pieaug nabadzība, un kā jau teicu, tieši uh, vientuļās mātes to īpaši izjūt. Uh, bet tikpat labi mēs varētu runāt arī par vecāku gadagājumu sievietēm, jo tas ir vecāku gadagājumu cilvēku vairākums. Daudz sievietes saņem ļoti nelielas pensijas, jo viņām bija zemes algas, jo viņas strādāja sliktāk apmaksātās darba vietās, viņas pavadīja zinām laiku audzinot bērnus, un tagad ir šis rezultāts. Un līdz ar to viņas tagad arī dzīvo nabadzībā. Uh, tikko beidzās uh, Eiropas nabadzības apkarošanas gads. Un ja mēs raugāmies, ka nabadzība pieauga Eiropas Savienībā, tad tas ir ļoti satraucoši. Bet uh, jāraugās ne tikai uz vidējiem Eiropas rādītājiem, bet jāņem vērā, ka Eiropas vidējos rādītājos tiek iekļautas arī tās valsts, kas ir bagātākas, kam ir ekonomikas izaugsme. Un um, šeit mēs tādējādi varbūt nepamanām tās valstis, kurās ir tiešām dramatiska situācija, vienmēr raugoties tikai uz vidējiem riedītājiem. Un kā jau es minēju, šī te plaisa starp nabadzīgajiem un pagātajiem arī aizvien palielinās. Pasākumu kādus varētu veikt, eh, piemēram, ekonomikas pārvaldības jomā, eh, droši vien vēl sāsinās šo problēmu, jo tur bieži vien netiek domāts par solidaritāti jo sociālā kohēzija un ekonomiskā kohēzija netiek ņemta vērā. Šie jautājumi vienkārši tiek ignorēti - bezdarba, nabadzības jautājumi. Un, protams, šeit eh, ir runa arī par vienlīdzīgu attieksmi. Tas pat eh, nav iekļauts komisijas priekšlikumos par ekonomikas jautājumiem. Un tāpēc um, mēs ar lielām bažām skatāmies uz šo uh, izveidojušo situāciju. Un, kā jau teicu, es gribētu paust šo vilšanos, šīs bāžas un izteikt tādu kā brīdinājumu, uh, kas tika jau pausts no nevalstisko organizāciju pārstāvju puses pagājušajā nedēļas Agoras pasākumā. Uh, Eiropas komisija arī jau izteicās par šiem punktiem, un tas ir pozitīvi, bet, kā jau teicu, ļoti daudz ir runāts, bet tagad ir kaut kas arī jādara. Kaut kas ir konkrēti jādara, jāveic konkrētu pasākumu, piemēram, minimālie ieņēmumi Eiropas līmenī. Vai par to ir kāds priekšlikums? Tas ir uh, svarīgs jautājums, un tas iedars arī šajā jomā, lai ma mazinātu sieviešu nabadzību, bērnu nabadzību un sieviešu bezdarbu. Tie ir konkrētie jautājumi, ko šeit gribēju uzdot. Paldies, uh, Figureido kundze. Tagad uh, lūdzu ievērojiet piecu minūšu runāšanas laiku Lulings kundze tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir daži jautājumi, ļoti konkrēti jautājumi mūsu runātājām. Pirmajai runātājai, kas ir MMM priekšsādātāji, gribētu jautāt par uh, radošiem risinājumiem. Viņi runāja par šādiem radošiem risinājumiem. A, par PVN viņi runāja. Un, uh, kā tad varētu veidot šādu radošu risinājumu saistībā ar PVN. Jūs zināt, ka ir dažādi noteikumi Eiropas plānā, mums ir runa par minimālo likmi, par, ir arī samazinātās likmes, bet tās dalība valstis var lietot, bet var arī nelietot. Man liekas, kā Anglijā ir izņēmumi PVN bērnu kurpēm, grāmatām un tā tālāk ir nulles likme. Tātad. Uh, Kā jūs piedāvāt šo te radošo risinājumu PVN jomā? Jūs runājāt arī par to, ka jāņem vērā IPKP uh, aprēķināšanā neatalgotais darbs, jo īpaši tas, ko veic sievietes. Kā jūs uh, gatavoties kvantificēt, aprēķināt šo te neap, ne, neapmaksāto darbu? Jo tas tad eh, varētu īpaši ietekmēt eh, to valstu IKP, kurās sievietēm ir zems nodarbinātības līdzības līmenis, tā tad IKP varētu stipri pieaugt šajās valstīs. Jūs zināt, ka daudzi pakalpojumi un daudzi maksājumi dalību valstīs uh, Eh, daudz maksājumu Eiropas Savienībai, tātad pašu resursos eh, tiek rēķināti balstoties. Tātad kopienas budžetā balstoties uz IKP vai tādējādi jūs eh, tieši nesodīsiet šīs te valstis, kurās neatalgotais darbs ir ļoti plašos apmēros. Jūs runājāt arī par uh, ģimenes pabalstu maksāšanu mātēm. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka daudzās uh, valstīs uh, maksājumi tiek maksāti mātei. Šeit varētu arī kaut ko mainīt, varētu ieteikt labāko praksi. Jūs runājāt arī par bērnu uzraudzīšanas pakalpojumiem, par um, piemēram, 80. gados jau bija Eiropas komisijai ziņojums par pakalpojumu organizāciju, un, manuprāt, tas pat joprojām ir spēkā, tas vairs nav jādara vēlreiz šis darbs, jo šie te ieteikumi veidot šos uh, tīklus ir uh, jau izteikti, un tagad mums pat ir labāka situācija nekā toreiz. Uh, Jūs runājāt par uh, dažādiem uh, centriem, piemēram, kur varētu bērnus atstāt 24 stundas diennaktē. Uh, es gribētu jautāt, vai jūs domājat, ka tas tiešām ir nepieciešams un kā jūs to varētu gatavoties finansēt? Runājot par sieviešu lomu, jūs prasījāt vairāk laika, jūs prasījāt uh, ņemt vērā arī dzīves ciklu, jūs prasījāt arī vairāk darba, Man šķiet, ka tas, ko jūs eh, prasāt, ir diezgan neiespējams, un eh, gribētu tāpēc jums uzdot jautājumu, kā tad jūs vēlties to visu realizēt un finansēt. Kas attiecas uz eh, statistiku par nabadzību. Šeit jūs gribētu nedaudz brīdināt, jo visa statistikā jūs zināt, ka statistika ir jālasa ar zināmu uh, kritik, tri, kritisku aci. Nabadzības statistika dažādās dalību valstīs, es esmu no Luksemburgas, eh, tie, kas ir nabadzīgi Luksemburgā, ja jūs pār, eh, pāriesiet pāri robežām, um, Francijā, tad eh, tur viņi varbūt vairs neskaitīsies nabadzīgi, bet jau diezgan turīgi. Un tāpēc Eh, ka mums ir šis te ieņēmuma minimums, mums ir arī minimālā alga, kas ir daudz augstāka. Tie ir eh, nekvalificētiem darbiniekiem vairāk kā 1800 eh, eiro. Vācijā nevēlas ieviest minimālo algu un katrā ziņā ne jau šādā līmenī. Tur ir un varbūt par 800 eiro. Tātad šeit uh, Ir deputāti, kas prasa garantētus minimālos ieņēmumus Eiropas līmenī, tad ir eh, par to runājot jāzina, par ko mēs runājam, jo tā, tie nevar būt vienādi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo situācijas ir atšķirīgas. Tāpēc ir ļoti uzmanīgiem jābūt ar dažādām utopiskām prasībām, kas uh, nenāktu par labu arī sievietēm. Man bija vēl viens jautājums Vācijas ekspertē, jo es zinu, ka Vācijā tagad noliek plašas diskusijas par to, ko vajadzētu darīt. Vai vajag dot naudu vai vajag dot pakalpojumus. Es domāju, ka katram ir jādod iz, sava izvēle, jāļauj izvēlēties, bet tā nauda, kas uh, tiešām nonāk pie bērniem, uh, ir uh, bijuši arī ļoti dažādi pakalpojumi, ir bijuši arī šie te pakalpojumi čeki ģimenēm. Šeit uh, ir uh, jāsaprot, ka uh, ir arī subsidiarāts princips, kas ir jāņem vērā, un nav tāda risinājuma, kas der visiem. Uh, visās ES dalību valstīs. Paldies, tagad vārds Tomsons kundzei un gribētu lūgt kolēģis tiešām ievērot uzstāšanās laiku. Paldies, pirmkārt gribētu komentēt Lībikas kundzes teikto, jo es domāju, ka bija ļoti interesanti uzklausīt to, ko jūs teicāt eh, par dzimumu, tad, tad ir svarīgi tas, ka uh, sieviete ir sieviete un māte, un tāpēc arī vientuļās mātes Vācijā ir tik sarežģītā situācijā. Un, manuprāt, tā ir ļoti pareiz pieeja, pareiz novērojums, jo Vācijā mm, sievietēm ir viena no sliktākajām rādītājiem Eiropas tirgū. Uh, ir uh, maza pieejama bērnu aprūpe, un sievietes bieži vien strādā uh, tikai pusslodzi vai uh, nestrādā vispār. Tad, tad es pilnībā jums piekrītu šajā jautājumā, bet es nedomāju, ka minimālā alga ir risinājums. Varbūt, ka dažās Eiropas valstīs, uh, jā, bet mēs uh, atbalstām šo te minimālo ieņēmumu stratēģiju mūsu Tānijas partijā, bet mēs neatbalstām minimālās algas. Minimālie ieņēmumi, ieņēmumi būtu jābalsta uz IKP, bet minimālā alga ir darba tirgus jautājums. Mēs jūs atbalstītu, ja jūs prasītu minimālos ieņēmumus, bet Vācijā jau tagad ir minimālie ieņēmumi ar Hartz 4. Uh, šo te sistēmu ir vismaz kaut kādi minimālie maksājumi, minimālais ieņēmums. Bet uh, tas uzlabo sieviešu situāciju darba tirgu. Runājot par ģimenes politiku, man šķiet, ka mēs uh, piedzīvosim uh, situāciju, ka būs mazāk ģimeņu nākotnē. Tas ir arī demogrāfijas eh, dēļ. Mēs varam runāt par darba tirgu, bet varbūt arī par laulību tirgu, jo situācija aizvien vairāk ir tāda, ka uh, lielajās pilsētās mēs redzam vairāk uh, sieviešu nekā vīriešu, un laukos savukārt vīrieši ir vairāk. Un daudzās valstīs 70% sieviešu uh, uh, ir beigušas universitāti, uh, bet viņas negrib varbūt precēties ar amatniekiem un uh, nav tik daudz uh, uh, vīriešu pieejama ar universitātes diplomiem, un tad viņas varbūt izvēlās mākslīgo apaugļošanu. Un uh, ir tāda likumdošana, un tas varētu būt interesanti komisijai, un tur tiek teikts, ka katrai vientuļai mātei ir tiesības uz uh, tādu kā dubulto pabalstu, ja jums ir universitātes diploms, bet ja jūs esat izvēlējušās mākslīgo apaugļošanu vai adopciju, tad jūs nevarat saņemt šo te dubulto pabalstu, it kā nekā to saņem visas vientuļās mātes. Un ko jūs teicāt par uh, Itāliju pirms tam, ka tā vietā, ka valstī jā, jārūpēs par sievietēm, tad drīzāk itā, ģimenēm vajadzētu rūpēties. Es kādreiz satiku sievieti no Čīles, Dānijā, un viņi ieradās Dānijā, lai tātad ģimenes apvienošanas uh, kontekstā, lai ierastos pie savu vīra, bet viņas vīrs jau bija ap, aprecējies ar citu. Uh, Uh, un tad es viņai jautāju, kāpēc jūs nedodaties apakaļ uz Čīli. Viņa teica, tad mans tēvs atkal pārņems kontroli par mani, bez vīrieša es nekas nesmu, un uh, tātad sieviete var kontrolēt uh, tēvs, brāļi vai vīrs. Un es domāju, ka sievietēm Eiropā vismaz uh, vajadzētu būt šai iespējai eh, izvēlēties vai saņemt atbalstu no valsts vai no savas ģimenes. Tātad ir jābūt kaut kādām pamattiesībām saņemt eh, atbalstu no sava bijušā vīra un eh, tātad caur valsti. Grazie, onorevole Thompson. Allora adesso... Paldies, Thompsons kundze. Tagad uh, vārds mūsu ekspertēm, lai viņas varētu izdarīt secinājumus. Jums es došu desmit minūtes. Vispirms došu vārdu MMM Eiropa priekšsēdētājai Lūdzu. Je vais répondre d'abord à, à Madame. Es atbildēšu sākumā Lulingas kundzei. Tas, ko es šeit dāru, jums prezentējot dokumentu, ir tas, ko mātes teica aptaujās, sarunās un citām uzdarbām. Es uh, saskaros ar šo uh, prasību pēc lielāka uh, laika, lai varētu rūpēties par bērniem, par ģimenes un profesionālas dzīves saskaņošanu atbilstoši ciklam, kurā, darba ciklam, kurā viņas ir. Mātes vēlas uh, strādāt vairāk, kad bērni ir lielāki un mazāk, kad bērni ir mazāki, jaunāki. Un tas ir, nu, vienīgais tas, ka es atkārtoju to, ko māte saka, un viņas runā par viņu mātes lomu. Tā ir ļoti skaidra un tā ir viņa prioritāte. Tas nenozīmē, ka viņas negrib strādāt ir jāatzīst, ka ir tādi brīži, kad viņām ģimene bērns ir nozīmīgāks, un ir brīži, kad darbs atgūst savu vietu. Tās ir vēlmes, ir skaidrs, ka nu reālajā dzīvē mātes nevar darīt vienmēr to, ko vēlas, jo dzīve nu vienkārši tā nenotiek. Par a, radošiem risinājumiem. PVN ir Eh, jautājums, kas vairāk kārt ir eh, kā politisks vēstījums bijis. Ir komentāri, kas saka, ka mēs eh, audzinām bērnus, bērnus rītdienas Eiropai. Tas maksā dārgu un neviens mums nepalīdz. Nu, tādi ir šie komentāri. Es neesmu speciālists, es īsti nezinu, kā un kādu mehānismu var to mainīt, bet komisija un padoma var izteikt ieteikums. Nu, valsts var tos. Ja, ievērot, ja, ja nē, bet es domāju, ka vajadzētu mm, tādu signālu um, dot. Un tam būtu ļoti liela nozīme, ka jūsu ģimenes, jūsu bērni ir nepieciešami arī uh, sabiedrībai. Jūs uzņematies rūpes, jūs viņus audzinat, un mēs sabiedrība zinām, ka jūs izdarat pakalpojumu nu, tāds radošs risinājums meklēt, un tas, tas ir jāmeklē cilvēkiem, kas ir tieši šajā sistēmā. Par neapmaksāto darbu. Ir nepieciešams pētījums, lai uh, apgūtu situāciju. Tas ir darīts dažādās valstīs, bet nu, ne, tā skaidri. Bet ir nepieciešams kvantificēt šo darbu un uh, arī atzīt tā nozīmīgumu. Un atzīt tā vērtību, atzīt šo darbu, jo es gribu teikt, jo tad, kad jūs lasat šīs ziņas, ir ļoti iespaidīgi redzēt, kā māte saka, mūs neatzīst, mēs daudz ko daram, ir sarežģīta situācija un mūs neatzīst. E, ekonomiski atzīšana tai būtu nozīme un var būt arī ekonomiski būs iespējas, un kā jūs Lulings kundze teicāt, realitāte bieži ir uh, atšķirīga. Es nerunāju par uh, atbalstu mātēm un 24 stundu struktūru, tas nāk no kādas cits vietas. Un par Tomsons kundzes teikto, ģimenes katrā gadījumā mātes uh, prasa, lai varētu vairāk rūpēties par ģimenēm. Bet, jā, tas ir viens no mūsu prasījumiem. Ļaujiet mums um, vairāk laika izmantot, lai rūpētos par, mā, par mūsu ģimenēm. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Līvīgas kundze secinājumiem lūdzu. Un tad es varu runāt vāciski par trim punktiem gribu runāt. Pirmkārt, domas par šo plašo sabiedrību un Eiropas komisijas kundas viedoklis par pamatnodrošinājumu bērniem. Es nezinu, vai tieši to jūs domājat, jo tā ir tāda prasība, kas Vācijā aizvien plašāk tiek izdiskutēta, neapkarīgi no viņu vecāku statusa. Mēs uh, prasam noteikti naudas summu katram bērnam neatkarīgi no tā. Tātad 500 eiro pa bērnu. Un izlīdzinājumu vajadzētu noteikt caur uh, nodokļu uh, sistēmu. Tātad vecākas daudz uh, nopelnu tie varētu iemaksāt šādā kasē. Un uh, vai arī citādi tas tiek nodokļu veidā ievākts. Un ideja ir tāda, ka uh, sabiedrībai ir atbildība par nākotnes uh, paudzi un ļoti konkrēti par bērniem. Tagad par mātēm un tēvēm. Tāda liela, plaša sabiedrība, tas nozīmē varbūt tādu starp paudžu izlīdzinājumu. Tas varētu nozīmēt, ka, nu, teiksim, tiek samazinātās nu, sociālās uh, iemaksas daļai. Un otrs komplekss tie kontakti ir nabadzības apkarošanas organizācijām, tad mēs ar vācu partneriem sadarbojamies arī Eiropas līmenī, esam aktīvi un mūsu prasības ir vērsts arī uz nabadzības kvotu samazinājumu, un mēs mēģinam mūsu politisko prasību saskaņot arī sieviešu politikā. Jo dažkārt nabadzības politika ir vairāk, teiksim, uz nepieciešamiem, nevis uz tiesisku tādu risinājumu orientēta. Un trešais jautājums - komplekss naudu vai pakalpojumu. Ieguvumos. Tātad minimālo uh, pabalstu jautājumā tas ir uh, cilvēktiesību jautājums, cilvēku cienīga dzīve, šis minimālais ienākuma līmenis un tā noteikšana. Tā tad, ja konstitucionālā tiesa, tā kā Vācijas konstitucionālā tiesa izglītību, kā eksistences minimumu nozīmē, tad valsts nevar uh, likuma veidā uh, apšaubīt un samazināt to. Un, uh, veidot tādu kvalitātes vai pieteikumu vai formu uh, sistēmu, kas um, uh, iesaistītiem padara pilnīgi neiesaistam šādu uh, pavalstu saņemšanu, kas nozīmē, ka valsts ir ap, uh, apņēmusies eksistences minimumu visiem uh, piešķirt un attiecībā uz bērniem. Tas nozīmē, ka arī vecākiem jābūt pietiekami autonomiem. Un viņiem jābūt pašiem uh, tādā situācijā, ka viņi izvēlas, kādas pakalpojumus viņi izvēles bērniem. Un valsts tad var veicināt dažādas lietas. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir sadarbība ar nabadzības apkarošanas organizācijām. Daudzi kopēji punkti jāuzsver. Un uz tiesisko situāciju balstoties attiecībā uz uh, tiesībām, kas pienāks bērnam un arī sievietēm. Paldies! Varmt tack för de här svaren på frågeställningarna. Och, um... Liels paldies. Liels paldies par uh, visiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Jā, par pakalpojumu, kas ir nepieciešami. Tas uh, neaprobežojas tikai ar uh, dārziņu vai uh, uh, silīšu jautājumu, tas ir, piemēram, arī uh, dzīvokļu jautājums, jo lielākā daļa uh, šo ģimeni dzīvo sociālajās mājās vai uh, dzīvokļos, kuras tās īrē, un tas uh, ietekmē viņu dzīvi, ģimenes dzīvi un uh, bērnus. Un cits pakalpojums, kas arī ļoti nozīmīgs, tas Tā ir vientuļo mā, palīdzība vientuļām mātēm, kas meklē darbu. Un šeit Briselē es redzēju, ka ir jauna programma, kas ir vērsta uz māt, vientuļām mātēm, kas meklē darbu, profesionālā izglītība. Un viņām līdz ar to ir pieeja, te, piemēram, silītēm un bērnu aprūpas iestādēm. Un ir, teiksim, arī Eiropas satīklējums nabadzības apkarošanai, un līdz ar to ir pieeja, teiksim, arī, piemēram, enerģi, enerģijas avotiem un nespēja apmaksāt enerģiju. Tas arī daudz, daudzajādā veidā ietekmē vecākus. Piemēram, ir daudz lietas, kuras varētu darīt, lai uzlabotu pieeju pakalpojumiem un mums. Uh, Jautājums ir arī ne tikai minimālā alga, bet arī minimālais ienākums, kā tika uzsvērts. Dāņu deputāts stāstījumā, un bez tam ir arī statistika, ir skaitlis izteikts mērķis, lai samazinātu nabadzību, uh, līdz 2020. gadam, bet, nu, kā jau es teicu, tas ir tāds uh, skaidrs uh, mērķis un dalībvalstis to var izmantot, jo ir trīs indikātori, kas varētu uh, tikt izmantoti. Un ir iespējas arī, nu, to interpretēt. Noslēgumā, nu, varbūt, ka Mēs samazinām uh, nabadzības līmeni Eiropā, bet, nu, jāredz, kā uh, situācija attīstīsies. Lielas paldies! Lielas paldies par šo papildinājumu komisijas pārstāvēju. Tagad uh, pienācis laiks man dot vārdu mūsu referentei, Matēras kundzei. Viņa tagad izdarīs kopsavilkumu. Grazie, prezident. Lielas paldies, priekšsādātāji. Kā jūs pavisam pareizi norādījāt, šajā ziņojumā galvenais ir dot tādu ātru un reālu atbalstu vientuļām mātēm. Šodien dzirdējām daudz stāstījumu par eh, dažādām problēmām, kas ir saistītas ar eh, vientuļo māšu situāciju, piemēram, bērnu nabadzība. Es uzskatu, ka komitejas diskusijās mums būs daudz iespēju likt uzsvaru uz to, kas tad īsti būs jāiekļā ziņojumā tā gatavošanas procesā. Uh, Es vēlētos pateikties visām ekspertēm, kas izteicās, un es arī vēlētos pateikties deputātēm, jo man bija patiešām vērtīgi atzīmēt visu to, ko jūs pieminējāt. Un īsnībā es ķeršos klāt savam ziņojumam jau šodien. Tas nozīmē, ka jūs patiešām esat daudz ieguldījuši šī ziņojuma attīstībā. Ja runa par sieviešu situāciju, tad ir jādomā gan par darba, gan tirgu, gan par sociālo labklājību. Mums ir jāsaprot visi apstākļi pietiekami labi. Mums ir jāizprot arī dzimumu diskriminācijas problēmas. Mums ir jāsaprot tās cēloņi un kā mēs varētu šīs problēmas izmainīt. Ir jāatcerās arī par pārtraukumiem profesionālajā dzīvē un par to, kā darba dzīvi varētu apvienot ar ģimenes dzīvi. Jāatcerās, ka vientuļie vecāki bērnus audzina tikai ar vienu algu. Visi šie apstākļi norāda uz to, ka ģimenes, kuras, kurās ir tikai viena māte, rada daudz risku. Īpaši ar šiem riskiem saskarās bērni. Mēs dzirdējām daudz statistikas datu Mēs dzirdējām arī to, ko varētu dot zinātniski pētījumi, lai labāk izprastu situāciju. Šie pētījumi mums sniedz ļoti daudz vērtīgas informācijas šeit parlamentā. Mēs galu galā pārstāvam 27 dalībvalstis un ļoti daudzus iedzīvotājus šajās dalībvalstīs. Tieši tāpēc šī informācija mums ir ļoti nepieciešama un es noteikti to izmantošu savā darbā. Šodien mēs varējām sākt iezīmēt dažādus risinājumus, un ir tiešām daudz iespēju, kā mēs varētu veicināt eh, vientuļo māšu situācijas uzlabošanos, mums nodrošināt elastīgāku darbu, paredzēt mm, bērnu aprūpas iespējas, paredzēt eh, iespējas izmantot bērnu brīvdienas, tāpat arī ir jādomā par tēva lomu. Uh, Tad, kad ģimene tiek šķirta, vecāki, tas ir tēvi, ne tikai nepiedalās bērnu audzināšanā finansiāli, bet vispār um, neatbalsta bērnu audzināšanu. Ir daudz pāru, kas ir, kas dzīvo atsevišķi, un arī tas var novest pie iztumtības. Šeit ir runa gan par mātēm, gan arī par bērniem. Dažkārt ir grūti piekļūt pakalpojumiem, dažkārt ir grūti integrēties sabiedriskajā dzīvē un aktīvi piedalīties darbā sabiedrībā. Mēs daudz runājam par uzlabošanos un izaugsmi. Eiropas 2020. gada stratēģijā runa par iespēju došanu jauniešiem. Es darbojos arī budžeta komitejā un mēs esam daudz darbu ieguldījuši šajā 2020. gada stratēģijā, kurā arī uzsvars ir likts uz jauniešiem. Taču Diemžēl mēs nevaram saskatīt šos dažādos mm, šķēršļus, ar ko mums būtu jātiek galā. Mēs pārstāvām cilvēkus, mēs redzam daudz šķēršļu. Ir patiešām grūti dot labu ieguldījumu. Sieviešu un vienādu tiesību komitejā, kur Man ir tas gods būt vicepriekšēdētājai. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo sieviešu labā. Kā jau es teicu sākumā, mēs vēlamies būt pragmātiskas, mēs vēlamies noteikt mērķus un latiņas, lai saprastu, kā mēs varētu sasniegt visu, ko mēs esam sev nosprauduši. Protams, ka es varētu daudz ko vēl teikt, bet es saprotu, ka laika nav daudz un mums vajadzētu šo sanāksmi slēgt. Kā jau es teicu, es nekavējoties ķeršos klāt savam ziņojumam un vēlreiz visiem paldies, ka ieradāties uz šo uzklausīšanu. Liels paldies kolēģiem, es domāju, ka mēs varētu slēgt šo sanāksmi un novēlu jums visu to labāko. Liels paldies Matēras kundzei! Matēras kundze savās, savās secinājumos runāja par ekonomiku un investīcijām, darba budžeta komitejā un tā tālāk. Es domāju, ka pats svarīgākais no ieguldījumiem, ko mēs varētu dot nākotnē, ir investīcijas mūsu bērnos. Mums ir jāapzinās, ka visiem bērniem ir vienādas tiesības ka viņiem ir tiesības uzaugt tādā sabiedrībā, kur visu bērnu cieņa tiek ievērota un visiem bērniem tiek nodrošinātas vienādas iespējas augt un attīstīties. Uzskatu, ka tas ir pašas lielākās investīcijas, ko mēs varētu mūsu sabiedrībai dot. Un ir ļoti labi, ka šīs dienas diskusijas mēs varam noslēgt tieši šādā garā. Proti, ka mēs uzskatām bērnus un bērnu iespējas par pašām būtiskākajām. Mēs labprāt eh, turpmāk sadarbosimies nākotnē ar Materas kundzi un ēnu referentiem, lai šis atzinums būtu pēc iespējas labāks. Galu galā šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs nākotnē. Mēs turpināsim darbu, mums ir liels prieks, ka šodien mums bija izdevība mainīties, eh, apmainīties ar viedokļiem un uzklausīt mūsu ekspertas. Vēlētos jums sirsnīgi pateikties par to, ka esat šodien ieradušās pie mums. Es vēlētos arī pateikties komisijas pārstāvēju par to, ka viņa deva ieguldījumu mūsu diskusijās. Paldies Materas kundzei, pārējiem kolēģiem, kā arī sekretariātam, kas daudz strādāja pie tā, lai šī uzklausīšana varētu šodien notikt. Un priekšādētājs saka paldies arī tulkiem kas ļāva mums visiem vienam otru saprast. Vēlreiz paldies!